Kolēģi, piektais darba kārtības punkts. Tagad mēs pārējām pie ieteikuma projektu attiecībā uz akadēmiskās brīvības aizsardzību Eiropas Savienības āriet darbībā. Kāna kungs ir referents, viņš tikko ieradās, un ja jūs esat gatavs, tad es varu jums dot vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, un paldies par jūsu papildus tādu pacietību savas grupas vārdā. Man ir jāziņo par akademiskās brīvības aizsardzību Eiropas Savienības ārējā darbībā. Šis jautājums ir tuvs manai sirdī, tāpat kā iepriekš, es, pirms es biju uh, deputāts. Uh, Es Lankašīrā biju universitātē lektors. Mēs ar kolēģiem bijām ļoti nobežījušies, tāpēc, ka arvien biežāk notiek tā, ka augstākās sabiedrības brīvības un akadēmiskās brīvības visā pasaulē cieši. Daudzi akadēmiķi, studenti tiek um, cieši no uzbrukumiem, iesisti, uh, ieslodzīti cietumā un pat nogalināti katru gadu attiecībā uz to, ka viņi saka, ka Eh, protams, ir atšķirības starp valstiem un reģioniem, bet motivācija ir kopīga kontrolēt augsta, kā, augstākas līdzības iestādes un personālu, un tas ir bīstami mums visiem. Un tas nevien tikai sagrauj dzīvības, bet tas visiem atņem ekspertu zināšanas labumu, tas sagrauj pētniecību, apmācību un sabiedrisko diskursu. Tas ietekmē akadēmiskās kvalitāti un traucē politiskai, ekonomiskai un sociālajai attīstībai. Pagājušā nedēļā es biju Turcijā cilvēktiesības komisijas sastāvā, un tur bija skaidrs piemērs par to, ka kritiska domāšanas kritika notiek, eh, kad mērķē uz pasniedzējiem, akadēmijas pārstāvjiem un citiem profesionāļiem valstīm. Mēs arī dzirdam par to, eh, ka Ķīnā gan universitātes pārstāvi, gan uh, studenti tiek aizturēti, tāpat Irānā, Nikaragvā un ASV palielinās spriedzi un nesen arī tas attiec uz institucionālo autonomiju un arī mūsu pašu Eiropas Savienības dalībvalstī Ungārijā. UNESCO definē akademisko brīvību par tiesībām, eh, kas ir eh, tā, lai būtu brīvība apmācībā un diskusijā, brīvība veikt pētījumus un izplatīt un publicēt rezultātus, brīvība eh, paust viedokli brīvi sistēmā brīvība no institucionālās cenzūras un brīvība piedalīties profesionālā un pārstāvniecībā, pārstāvot akademiskās pār, iestādes, bet, diemžēl, ļoti lielā mērā šeit tiek pārkāpt cilvēktiesība noteikumi, un tas ir tāpēc, ka akademiskā brīvība nav tik labi pazīstama starp cilvēktiesību cīnītājiem, un bieži vien arī citas tiesības ir pārkāptas, kā piemēram izteiksmes vai viedokļa brīvība. Standarti nav pietiekami attīstīti šajā jomā, un netiek ziņots par šādas brīvības akademiskā iestādē e, ierobežojumiem. Šis ir pirmais solis e, attiecībā uz Um, meklēšanu risinājumiem ir nepieciešams radīt iespējas, lai uzlabotu kapacitāti, lai varētu izteikties par šādu brīvību un to aizstāvēt. Ir universitātes un organizācijas, kas lieliski dara ziņojot par šādiem noteikumiem, kas palīdz tiem, kas tiek apdraudēti. Tomēr ir administratīvas un finansiālas ierobežošanas lietas, kas neļauj studentiem vai akadēmiķiem gūt piekļuvi programmas iespējām. Vairāk kas ir jādara. Arī es un mana grupa uzskatām, ka Eiropas Savienība varētu būt vadošā šajā jomā, atbalstīt akadēmisko aprindu pārstāvjus, pret kuriem notiek vajāšana, tāpat arī brīvību aizstāvot visā pasaulē šī pašinstīvas ziņojums, dot rekomendācijas, kā mēs varam aizstāvēt neaizsargātas personas, veidot Eiropas Savienību Savienības iniciatīvas, lai atbalstītu personas, lai palielinātu zināšanu līmeni, lai pastiprinātu monitoringu sistēmu, pārskatu atbildību, veicinot dialogu. Uh, lai saprastu, ka tas varētu novērst nākotnes draudus pasaulē. Prieksēdētāji kungs, paldies par uzmanību. Kolēģi, paldies par uzmanību. Nepacietību gaidu uzklausīt viedokļus un strādāt kolēģiem ar Bakšē, ar Ilānu, Čāls Taneku un Klaus Bahene. Lielas paldies par uzmanību un augsti vērtēju, priekšsētā kungs, eh, ka jūs pacietīgi gaidījāt uz mani, lai varētu piedalīties šajā diskusijā. Paldies! Paldies, uh, Vajat Kān, par šiem komentāriem! Uh, Un tagad mums būs īsa diskusija. Pieci kolēģi ir lūguši vārdu. Ošķo, Alio Marī, Kaču, Kastaldo un Epidējus. Vai mēs kādu esam palaiduši garām? Ja nē, tad divas minūtes katram ar vispats, ko sākam. Liels paldies par doto vārdu. Paldies referentam par šo prezentāciju tagad pāriešu uz ungāru valodu, tāpēc lūdzu varat uzlikt austiņas. A tudomány és a fejlődés alapja az emberi kíváncsiság, mely elsősorban a kut- šī brīvība, brīvība izglītība pamatojas uz cilvēku eh, zinātkāri, un zinātkāri ir tas, kas mums piešķir dažādus resursus ekonomikā, un ekonomika pamatojas, un es uzskatu, ka ekonomiskā dzīve arī tiek apdraudēta visā pasaulē. Diemžēl šī ir vispārīga parādība daudzās valstīs, tāpēc mums ir nepieciešams apzināties to, ka ekonomiskā brīvība nozīmē dažādas lietas dažādās pasaules malās, dažas lietas tiek pieņemtas vai vienās valstīs, bet nav pieņemtas citās valstīs. Ekonomiskā brīvība ir svarīgs jautājums, kurš mums ir jārisina šeit, šajā parlamentā. Tomēr mēs nedrīkstētu pārāk lielā mērā politizēt šo tēmu, jo tas var atspēlēties uz mums. Mans kolēģis jau minēja trešās valsts pasaules problēmas un minēja arī Ungāriju. Es nedomāju, ka tas ir relevanti. Un es nedomāju, ka šajā ziņojumā vajadzētu minēt Ungāriju. Mēs esam eh, runājuši tātad par Centrālās Eiropas Universitāti, kas nekādā veidā nav saistīta ar jautājumu par ekonomikas brīvību. Kad mēs eh, par akadēmisko brīvību, kad mēs par akadēmisko brīvību runājam, tad mums ir jāatceras par to, ka mums ir jānodrošina tas, ka mums ir augstas kvalitātes izglītība gan Eiropas eh, iekšienē, gan arī ārpusē, un humānās funkcija, funkcijas nedrīkstētu apdraudēt pamatfunkcijas saistībā ar izglītību, integrējot studentus ar atbilstošām prasmēm, arī atbalstot pasniedzējus no ārzemēm. Tas ir svarīgs jautājums, bet es nedrīkstētu apdraudēt izglītības pamatfunkcijas. Mums ir jādomā arī par smadzeņu noplūde, kas ir bīstama parādība. Un ir arī, tātad kolēģi referentam, par kādiem statistikas datiem jūs runājat, kādu statistiku jūs izmantojat savā ziņojumā. Paldies! Tuču kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs, izteikšos īsi. Pirmam kārtām es gribētu apsveikt um, kolēģi Vaģet Kanu par ievērojumiem pūliņiem, gatavojot precīzu un līdzvarotu ziņojumu attiecībā uz akadēmiskās brīvības aizsardzību Eiropas Savienības ārējā darbība. Akadēmiskā brīvība ir viena no svarīgākajām uh, tiesībām mums Eiropas Savienībā, un kā ēnu references atbalsta šo rekomendāciju. Uh, jo tā nodrošina akadēmisko brīvību kā konkrētu daļu mūsu ārējai darbībai. Eiropas Savienībai ir nepieciešams pastiprināt diplomātiskos pūliņus attiecībā uz uh, incidentiem attiecībā uz uzbrukumiem akadēmiskai brīvībai, institūcijām un arī e, nepareizu kriminālu vajāšanu vai arī aizturēšanu. Ir svarīgi parādīt atbalstu institūcijām, akadēmiskām pār, aprindēm, aprindām studentiem, kas saskaras ar risku vai kam ir bijuši uzbrukumi. Mēs nācām klāt dažiem grozījumiem. Bet vispārējais uzskatu, ka rekomendācija pavisam skaidri ņem vērā nozīmi uh, kas ir uh, bīstamībai un uzbrukumiem akadēmiskām brīvībām gan globālā, gan Eiropas līmenī. Paldies, Gručo kungs, FDD, pa, Fabio Kastādo, lūdzu. Lūdzu, paldies, priekšsādātāju kungs. Uh, uh, šis akadēmija, tas ir tiešām kā um, Uh, svarīgs instruments, kas var tikt izmantots nelegislatīvas spēks, ir īpaši šajos laikos, un šī iemesla dēļ es esmu ļoti apmierināts ar šo ziņojumu, uh, kuru sagatavoja mans draugs Vadžets. Pilnīgi nepieciešams, lai būtu akadēmiķiem uh, brīvība zinātniekiem, viņam ir nepieciešams, lai būtu brīvības telpa akadēmiskās iestādēs, bet mēs redzam to, ka akadēmiskās iestādes un cilvēki akadēmiskā pasaulē arvien vairāk tiek apdraudēti. Uh, un viņi saskars dažādiem ierobežojumiem, ko nosaka ārējie faktori. Ir daudz zinātnieku, kas ir ieslodzīti cietumā vienkārši par to, ka viņi ir pauduši savu konkrēto viedokli. Uh, Ir arī pūliņi, kas tiek ieguldīti, lai atstātu ietekmi uz akademiskām iestādēm, lai uzspiestu dažādus redzes viedokļus un filozofijas. Mēs redzam ļoti daudz dažādu gadījumu, un Ķīna ir viens no daudziem gadījumiem, kur ir tūkstošiem eh, cilvēku, kas ieslodzīti cietumā, tāpēc, ka viņiem ir īpaša viedokļa. Šeit es runāju par akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Uh, Mums ir jāplūko iemesli, kas pastāv pamatā šai parādībai. Mums ir jācīnās pret motīviem, kas tam ir pamatā um, attiecībā uz šādiem ierobežojumiem zinātniekiem un akadēmisku aprindu pārstāvjiem. Un arī loma, ko spēlē iestādes pat vietējās pašvaldības, arī tas ir jāplūko, jo spiediens un apspiešana notiek visos līmeņos. Domas brīvība, izteiksmes brīvība patiešām ir stūrakmenis šīm pamatbrīvībām, kuras mēs visi baudam. Un tieši pamatoties šiem principiem mums ir jāstrādā mūsu ārējās attiecībās arī dzen visā pasaulē. Ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību iespējamām darbībām, ko var veikt Eiropas Savienība, tā lai varētu veicināt šīs pamatbrīvības - akadēmiskā brīvība, domas brīvība. Es gribētu padziļināt, iedziļināties šajā jautājumā, bet laiks ir svarīgs un vēlreiz gribētu ļoti pateikties referentam. Paldies, Fabio Kastaldo. Nākamais runātājs deputāts Epita Dēls. Efharisto, kirē proedre. Lielas paldies. Paldies priekšādātāji. Nav ne mazāko šaubu, dāmas un kungi, ka akadēmiskā brīvība – ir visciešākajā veidā saistīta ar runas brīvību, ar izteiksmes brīvību, un tāpēc tas ir visai delikāts jautājums. Tas, ko šeit cenšamies panākt, mēs cenšamies mācīt jaunajiem akadēmiķiem, akadēmisku aprindu pārstāvjiem, īstenot šo domas brīvību, kritisko domāšanu šai pašreizējā kopējā vidē, un tāpēc domāju, ka šī prezentācija un ziņojums, ko samagatavojas Vaģis, ir ārkārtīgi svarīga. Pirms mēs nosodām jebkāda veida pārkāpumus attiecībā uz pamatbrīvībām trešās valstīs, tomēr mums vispirmām vajadzētu, pirmām kārtām vajadzētu paskatīties pašiem uz sevi, uz tiem pārkāpumiem, kas notiek Eiropas Savienībā, dalību valstīs, un šādi pārkāpumi pilnīgi noteikti pastāv pastāv šādi ierobežojumi akadēmiķiem Eiropas Savienības iekšienē. Nu, lielisks piemērs, piemēram, no Zviedrijas, kur kāds profesors uh, pateica kaut ko pilnīgi pašsaprotamu, respektīvi, ka pastāv atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Un šīs individs pēc šī izteikuma tika burtiski vajāts par šiem uzskatiem. Piepra viņam pieprasīja šos vārdus un paziņojumus atsaukt. Un tāpēc es domāju, pirms mēs kritizējam kaimiņus, paskatīsimies, kas notiek paš, pa, pie mums. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir Šafhauser kungs. Évidemment. Nu, protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt akadēmisko brīvību, un tomēr gribētu, lai mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, piemēram, arī kaut kādu, nu, nevis nenākt klajā ar kaut kādiem viduslaiku priekšlikumiem. To, lai, toreiz um, Sorbonā bija, nu, tāds ekstrateritoritāts princips. Nu, jūs arī tagad nākat klajā ar priekšlikumiem. Uh, nu, nevis ir tikai tādu sprediķojošu ziņojumu, bet lai tas patiešām tiktu vērsts uz šo akadēmisko brīvību. Un viena no šīm brīvībām ir piešķirt universitātēm nu, tādu kā vēstniecības status. Eh, ar visu, ko tas nes līdzi, es nāku klajā ar šādu priekšlikumu. Es iesaku jums to izmantot. Un domāju, ka tieši šādā veidā varam nodrošināt akadēmisko brīvību. Tāpat laikā Ja aiz universitātes stāv viens cilvēks, Soros, priekšādātājs runātā pārtrauc, es atvainojos šķiet, ka nav angļu tulkojums pieejams. Vai varētu tehniski nokārtot šo jautājumu? Es ļoti atvainojos, vienkārši nebija pieejams tulkojums. Neviens netulko no franču uz angļu valodu. Tagad ir labāk, viss kārtībā. Lūdzu, turpiniet. Viss ir kārtībā. Un tā tad Nu, tā tad pirmais ierosinājums, ko izteicu savam kolēģim, jo tagad ir pieejams tūkojums, to atkārtošu, ir tas, ka varētu uh, nākt klāj ar konkrētiem priekšlikumiem, respektīvi universitātēm piešķirt tādu pašu statusu, kā piemēram vēstniecībēm, um, līdzīgi kā Sorbonai viduslaikos bija šāds ekstrateritorialitātes princips un um, status, un tā bija tāda, nu, kā burtiski svēta vieta. Nu, nu, tā to varētu darīt arī šobrīd. Otram kārtām kas attiecas uz šo akadēmisko brīvību. Ja aiz universitātes, ja vienam universitāte, piemēram, tādam kā Sorosam, kļūst par tādu kara vietu un kara strīdu sābolu, kur viņš vecās politiskās cīņas cīnās pret leģitīmu valsti, tad jāsaka, tas vairs nav tas pats tad tādā gadījumā šī universitāte, un tā, tas ir Soros, kas svainīgs, ka šo universitāti pārvērts par instrumentu, par politisku ieroci, tad viņš ir tas, kas padarīs to visu par pilnīgi nepieņemamu lietu. Un ne jau Orbānu kungu vajadzētu šeit nos, nosodīt, bet gan Sorosu, jo viņš ir tas, kas izmanto universitāti, lai vestu propagandas karu. Tas ir kauns, tas ir apkaunojums. Un vēl gribu pie, piebilst, ka būtu interesanti papētīt, kāda veida sakara pastāv sor, Sorosam pat ar organizēto noziedzību. Un pie šādiem apstākļiem es domāju, ka no vienas puses vajadzētu universitātiem, kā jau teicu, piešķirt šādu akadēmiskās brīvības statusu, bet nedrīkstu, nedrīkstam šajā gadījumā vienkārši aizmirst arī par Ungārijas gadījumu, kur bija pilnīgi cita situācija. Paldies! Paldies un visbeidzot! Aljo Marija Kunze. Paldies priekšādātāji! Kā savulaik pati universitātais pārstāvi gribu teikt paldies Kāna kungam par šo ziņojumu un viņam teikt, ka es pilnībā viņu grasos atbalstīt, vienkārši gribēju uzstāt uz vienu lietu, par ko runāja vairāki kolēģi, un arī jūs pats, godātais Kāna kungs, to pieminējāt, respektīvi saikne starp šo akadēmisko brīvību un runas brīvību. Es domāju, ka pilnībā vienādības zīmi šeit nedrīkstam likt. Nedrīkstam šeit runāt tikai par runas brīvību šai ziņojumā. It īpaši šobrīd piedzīvojam to, ka atsevišķās valstīs, šeit pat Eiropā, uh, lielākās problēmas ar runas brīvību universitātes iekšienē, viss šis negacionisms un aiz, aizbildināšanās notiek ar, nu, dažādi, tiek dažāda veida domas paustas, piemēram, seksisms un tam līdzīgi. Nedrīkstam šeit mm, panākt to, ka akadēmiskā brīvība nozīmē arī brīvību paust, vispār neiedomā pilnīgi jebko. Ja arī šādas apkaunojošas mm, lietas. Nē, ir jānodala šī akadēmiskā mm, runas brīvība no vienas puses un tā, kurš tas pārkāp citu tiesības. Es saprotu, ka valstu nostājas šajā gadījumā ir atšķirīgs un tāpēc ir vajadzīgs debats. Es domāju, ka šī tēma būtu krietni uzmanīgāk šeit jāskata. Nedrīkstam vienkārši, nu, tā teikt, to nolikt uz tādiem vienādiem svaru kausiem, jo intelektuālā un akadēmiskā brīvība tašā gadījumā ir vēl kas cits. Liels paldies, saka priekšādātājs. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Kolēģi? Es atvainojos, ne, nevar izrunāt jūsu uzvārdu. Lūdzu, kolēģi. Ja chciałem zapytać e, panią posłankę, która przemawiała przede mną. Sośniec Kungs. Paldies, es gribēju Alijom arī kundzei pavaicāt um, jautājumu par to, ko viņa nu pat teica. Viņa teica, ka universitātēm nedrīkst teikt visa veida lietas. Nu tad kur būs tas, kas lēms, ko drīkst teikt universitātē un ko nē? Kind of Visai tāds, um, jā, īsa uzstāšanās un tad pat jautājums. Jā, Mišel, nu es teicu, ka mums nepieciešams debats visdrīzāk arī droši vien šeit par to, vai akadēmiskā brīvība pieļauj teikt pilnīgi visu, tāpēc, ka tas notiek debašu ietvaros, jeb tomēr ir kaut kādi ierobežojumi. Nu, atkarībā no konkrētās valsts, piemēram, jūs domājat, ka valstīs ir atšķirīgs nostājas par to visu. Un es vienkārši domāju, ka šai ziņojumā nedrīkstam abstrahēties no šī jautājuma. Aizmirst par to. Paldies, priekšādātājs turpina. Labi, godātie kolēģi. Mums ir neliela problēma, daudz vēl runātāji vēlas pieteikties uzstāties, bet mums 15 minūtes bija paredzēts tikai šim jautājumam, mums nav vairs laika, un tāpēc varbūt mēs varētu palikt pie pašreizējās situācijas, un debatas, protams, notiks arī tālāk, vēlākā laika posmā, kad varēs apmainīties ar visiem šiem argumentiem. Un tātad. Nonākam nu, līdz ar to pie sastā darba kārtības jautājuma. Mēs esam jau iekavējuši laiku, jā, runā pēc iespējas īsāk. Tātad šī ir otrreizējā grozījuma izskatīšana attiecībā uz 2018. gada ziņojumu par um, paplašanāšanās valstīm, šajā gadījumā Serbiju un Kosovu. 6. 7. punkts. Par Serbijas gadījumu referents esmu es pats. Var jums pastāstīt par svaigāko informāciju. Pirmā um, apspriešana notika pirms vasaras 20. 1. jūnijā, grozījuma iesniegšanas termiņš bija 30. augusts, un beigu beigās 239 grozījumi tika arī iesniegti, 86, jāsaka, par 86 mazāk nekā tas bija 16. gadā, kad tika iepriekšā reiz gatavot šāds ziņojums. Lielais vairums grozījumu pārsvarā saistīts ar mazākumu tiesībām, reģionālo sadarbību, tiesiskumu, plašiņas līdzekļu brīvību Un, nu, tā, tā, tas bija tas svarīgākais. Otradienas pēcpusdienā Manuprāt, mums bija ļoti auglīga tikšanās ar ēnu referentiem. Šīs tikšanās dalībnieki vienojās paturēt, š, veidot šo rezolūciju pēc iespējas līdzsvarotāku, un es domāju, ka tas mums arī darba rezultātā izdevās. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs mudinātu Serbiju palikt uz šīs, uz šīs takas ceļā uz Eiropas Savienību. Vienlaikus tāpat laikā norādot arī uz dažādām problemātiskām lietām un um, tādu notikumu attīstību, kur vēlamies uh, nu, ko mainīt. 27 kompromisu grozījumi ir sagatavoti, kas pārsvarā nosedz visu šo ziņojumu. Gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem par lielisko darbu. Paldies īpaši Igo Šoltesam, kas nav gan Serbijas ēnu referents, bet gan viņš ir pastāvīgais referents, kas strādā pie ziņojuma par Kosovu un kopīgiem spēkiem. Domāju, tas šķiet varbūt ir pirmo reizi šī sasaukuma laikā sagatavot burtiski identisku formulējumu abos ziņojumos par svarīgākiem jautājumiem, kas skar Serbiju un Kosovu. Domāju, ka tas ir būtisks ceļš uz priekšu, jo es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments runā salīdzinājumu saliedāti vienā balsī. Tālāk ar nepacietību gaidu jūsu komentārus un gaidīšu arī, protams, ziņojumu, eh, es atminos balsojumu afetu komitejā, kas paredzēts 9. oktobrī. Te mēs nonākam pie, nu, arī visai iespaidīgi runātāju saraksta. Šobrīd pieteikušies uzstāties astoņi kolēģi, kas un mums ir paredzēts 15 minūtes, Amalija. Ja? Nu tad divas minūtes katram. Pirmām kārtām Edvards Kukans. Viņš ir mūsu misters Rietumu Balkānu. Paldies priekšsādātā, paldies referenta kungs, paldies par to virzienu, ko uzņemat ar šo ziņojumu. Domāju, ka ziņojums ir līdzsvarots. Un tas palīdzēs Serbijai saprast, kas ir tās vājie punkti, kas ir tās stiprie punkti šajā sarunu procesā. Uh, domāju, ka valsts ir uz pareizā ceļa un atbilst, iesaistīsies atbildīgās reformās, tā īsteno integrācijas procesu un šobrīd izbauda unikālo iespēju virzīties uz priekšu ceļā uz iestāšanos ES. Grozījumi, ko es iesniedzu, bija domāti kā pamudinājums serbu varas iestādēm pievērsties svarīgiem jautājumiem mēs integrācijas procesā, kas saistīts ar reģionu, e, sadarbību, tiesiskumu, juridisko reformu procesu, pilsoniskām brīvībām, plašiņas līdzekļu brīvību, kā arī dzenu uz parlamentāro procesu uzlabojumiem. Serbija ir krietni pavirzījusies uz priekšu integrācijas procesā, progress ir bijis lielisks daudzās jomās, kā piemēram funkcionējošs tirgus, ekonomikas attīstība, transports un citas. Tāpat laikā ir arī ārkārtīgi svarīgi šo valsti mudināt nakt klajā ar taustāmiem rezultātiem reformu jomā, eh, svarīgākajās jomās, kā piemēram tiesies, tie, tieslietas vai cīņa pret organizēto noziedzību. Priecājos redzēt, ka Serbija ļoti aktīvi līdzdarbojas reģionālā sadarbības procesā un ir veido, veido labas attiecības ar kaimiņiem. Serbija ir mūsu galvenais partners un sabiedrotais reģionā. Esmu pārliecināts, pārliecināts, ka pienāks tāda diena, kad pavisam, kad, kad varēsim viņu atvērtām rokām uzņemt Eiropas Savienības saimē. Lielas paldies! Paldies mūsu Serbijas delegācijas vadītājām! Nākamā runātāja tā ir Fejona no Sociāla un Demokrāta grupas. Viņa ir ēnu no referenta. Paldies priekšādātāji! Arī es vēlos teikt paldies par lielisko sadarbību. Uh, Kopā ar visiem pārējiem ēnu referentiem šis darbs bija lielisks, īpaši jūs minējāt Igor Šoltes, jā, jums taisnība, un ļoti labi, ka par šiem visai delikātiem jautājumiem, kas skar abus ziņojumus, tomēr esam vienojušies par vienotu formulējumu. Varu teikt, ka mani ārkārtīgi priecē um, daudz, kas jūsu izstrādātajos kompromisu grozījumos, jūsu grupas gru kolēģi iesniegtie grozījumi arī visi iestrādāti šeit. Īpaši gribētu uzsvērt kompromisa grozījumu numur 18, ar ko tiek spēcināts uh, eh, uzsvers plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā, tāpat arī 21, kur runāts par romiem. Uh, Priecājos arī, ka mūsu grozījums par nosodījumu attiecībā uz Kosovas serbu politiķu noslapkavošanu ir iekļauts 24. kompromisa grozījumā. Tomēr, kas attiecas uz plašsaziņas līdzekļu situāciju, lai arī tā tiek iekļauta kompromisa grozījumos, tomēr eh, notikumi atkārtojas tie, tieši tie paši gadu no gada, un situācija uz vietas neuzlabojas. Tā nav uzlabi, uzlabojusies šobrīd. Un tāpēc domāju, ka mums ir jāturpina kritizēt šī lieta un vērst valsts uzmanību uz notiekošo plašsaziņas līdzakļu jomā. Tāpat laikā, diemžēl, neredzam pārāk lielu, uz, lielu uzlabojumu steidzamības procedūras uz, un izmeklēšanas procesos parlamentā. Un jūs jau arī minējāt eh, svarīgāko kompromisu grozījumu numur 25, kurā tiek runāts par Serbiju un Kosovu un par iespējamām robežas korekcijām, kas, protams, ir svarīgs jautājums šai parlamentā. Un zinu, ka tas svarīgi, protams, arī Kosovas parlamentām. Ļoti labi, ka mums ir izdevies panākt vienādu formulējumu, un no Slovenijas pieredzes var teikt, ka jebkāda veida uh, pavirzīšanās ceļā uz eh, ro robežu korekciju destabilizētu šo reģionu, un šāda veida korekcijas varētu, nu, no tām vajadzētu izvairīties. Vēl gribu teikt, ka atbalstu arī Kukana kunga grozījumu 103, numur 133. Tas nav iekļauts kompromisu grozījumos, bet es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai par to runājam. Te runājam par amatu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un noziegumiem, ar ko tas saistē, kas ar to saistīts, jo tas ir tāds kā brīdinājums, un tas ir tā kā brīdinājums protams, arī Serbijam. Viņi kaut kādā veidā tomēr nepielāgo savu politiku attiecībā arī uz vīzu liberalizāciju Irānas gadījumā līdz oktobra beigām. Tad tādā gadījumā, nu, tas varētu nebūt lāgā. E, nu, ir nu, tādas nu, dzirdam arī ziņas, ka varētu līdz ar to būt tādas negatīvas ziņas attiecībās uz Liberāciju, attiecībā uz Serbiju līdz gada beigām. To viņiem vajadzētu ņemt vērā. Tas ir tiešām tāds nopietnas brīdinājums Serbijai par to, kā rīkoties attiecībā uz vīzu liberalizāciju Irānas gadījumā. Paldies, Taņai Fajon, nākamais runātājs, Ivo Vaigls Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs! Paldies jums, priekšādātāji, jūs, kas esat vienlaiks arī referents, un pateicoties jums, mūsu priekšā tiešām izcils ziņojums. Domāju, ka tas skaidri un gaiši parāda, ka paplašanāšanās process Eiropas Savienībā tiek um, pavisam jēgpilni attiecināts arī uz, dien, uz dienvidu uh, austrumu daļu Eiropā. Serbija ir ļoti svarīgs šī reģiona elements, un viss šis reģions ir ceļā uz stabilitāti, un tāpēc un nu, veido labas kaimiņa attiecības. Ziņojumā uzsvērt vēl tie jautājumi, kas joprojām rada problēmas, jūs jau dažus no tiem minējāt, nu tā piemēram tiesiskums, tiesu iestāžu neatkarība, plašsaziņas līdzekļu ne, brīvība, attieksme pret minoritātēm. Uh, iekšējās demokrātijas tālāk attīstību un konstruktīvu attiecību veidošanu starp visiem politiskiem spēlētājiem, tostarp arī parlamentā. Alde grupa negatīvi, ar negatīvu nostāju izturējās pret zemes apmaiņu starp Serbiju un Kosovu, tātad robežu ko korekcijām, tad, kad tika runāts par robežu demarkāciju. Domājam, ka tas varētu negatīvi ietekmēt stabilitāti reģionā. Visa šī retorika arī būtu jāmaina, tad, kad Serbijas politiķi runā par kaimiņu valstīm. Serbiju un Serbijas iedzīvotāji ir pelnījuši uzzināt, ka viņi tiek laipni gaidīti Eiropas Savienībā un ka Eiropas Savienība nozīmēs to, ka, bet er, iestāšanās Eiropas Savienībā nozīmē, ka viņiem jāpieņem visas tās vērtības, uz kuru pamata Eiropas Savienība vaidīt. Un, protams, kopējā drošības un ārpolitika ir svarīgs elements šajā kontekstā. Paldies! Paldies Ivo Vaiglam! Nākamais runātājs Igors Šoltes zaļo grupas vārdā. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Vēl pirmām kārtām vēlos teikt paldies referentam Makalister kungam, tiešām ļoti konstruktīva sadarbība. Mums bija darbā pie abiem ziņojumiem, gan par Kosovu, gan Serbiju. Par Serbiju tagad runājot, šis ziņojums patiešām ir lielisks. Domāju, ka tas ietver visus svarīgākos grozījumus, ko jūs eh, izstrādājāt. Tiešām šie kompromisa grozījumi priekšlikumi ir lieliski. Domāju, ka šis ziņojums nu, atspoguļo tādu pareizu ainu attiecībā uz situāciju Serbijā. Ir ļoti daudz labu iniciatīvu šai valstī, tās ir pieejamas, tās tiek īstenotas dažādas, dažādās jomās, un tomēr ir arī tādas jomas, kur, piemēram, attīstība ir nepietiekama, diemžēl, vai tā nav tik acīm redzama, kādai tai vajadzētu, cik tai vajadzētu būt. Kolēģi jau minēja, kas tās ir par jomām, nu, piemēram, tiesiskums, plašsaziņas līdzekļu brīvība, minoritāšu jautājums. Tomēr tā gribu uzsvērt vēl vienu lietu. Respektīvi, krimināli, krimināla tiesības. Ja runājam par eh, noziedzīgiem nodarījumiem, ko pastrādā, piemēram, uzņēmumi, esam piedzīvojuši pagātnē, nu, piemēram, dažādu veidu īpašumu konfiskācijas incidentus, un šis krimināla kodesa aspekts, aspekts būs eh, jāgroza, kas attiecas uz attīstību organizētās noziedzības apkarošanas jomā un korupcijas apkarošanas jomā, domāju, ka šai jomā arī vēl krietni liela iespēja uzlabot darbību. Vēl daudz ko iespējams darīt, lai e, pastiprinātu cīņu pret šīm parādībām. Tas, ko piedzīvojam šobrīd, ir tas, ka politiķi jaucas tiesu sistēmā. To nedrīkstam pieļaut. Kad runājam par grozījumiem attiecībā uz parlamentu un demokrātijas līmeni, vēlos teikt, ka nav pieļaujami. Ja parlaments izmanto pātrinātās procedūras, lai īstenātu tādus tiesību aktus, ko nevajadzētu pieņemt šādas pātrinātas procedūras ietvaros. Tāpat arī ir bijuši vairāki incidenti, kad procedūras izmantotas ļaunprātīgi parlamentā un tādējādi opozīcija nav spē, spējusi prezentēt savu viedokli šādos gadījumos. Ziņojumā runāts arī par labām kaimiņu attiecībām, tīpaši starp Serbiju un Kosovu. Es patiešām un no sirds ceru, ka nākotnē varēsim beidzot redzēt gaismu tuneļa galā, respektīvi varēsim nonākt arī pie atbilstīga risinājuma. Paldies, paldies Igoram Šoltesam! Tālāk FDD grupas vārdā Fabio Kastaldo 2 minūtes lūdzu. Ringrazio il relatore, il nostro presidente David, sia per l'ottimo lavoro svolto. Paldies, paldies arī pārējiem referentiem. Paldies uh, Davidam. Tas ir patiešām labs darbs. Jūs ņēmāt vērā arī kompromisu grozījumus. Šajā Serbijā ir tik vēsturiskajā brīdī, protams, mums ir jāraida pareizie signāli šīs valsts virzienā jo reģionam patiešām ir reāls iestājas perspektīvas. Mēs eh, piedzīvojam eh, tagad eh, tādu jaunu notikumu attīstību, arī nolīgums starp Grieķiju un Maķedoniju. Tās ir jaunas iespējas, kas mums ir jāizmanto. Protams, neaizmirsīsim arī konstruktīvu kritiku. 25. kompromisā tiek eh, runāts eh, par iespējām panākt eh, robežu vienošanos starp Serbiju un Kosovu. Tas būs ļoti grūts uzdevums, bet tas, kas ir minēts kompromisā, ir ļoti labi saskaņots ar ziņojumā par Kosovu teikto. Protams, tas būs sarežģīts process, bet uh, abām iesaistītajām pusēm uh, ir jāsadarbojas uh, godīgi un līdztiesīgi. Iepriekšējā gada laikā mēs pieredzējām tādu zinām pasivitāti uh, vai varbūt pat atturību, lai panāktu vienošanos. Mēs, protams, nevaram arī tagad būt pārāk iluzori un uh, pārāk uh, pārsteidzīgi sajūsmināties, bet eh, tomēr kaut kas jau ir noticis, jo Serbija mums ir ļoti svarīgs partneris un eh, tas, kas notiek šīs jaunās attīstības vēsmas, eh, būs patiešām auglīgas visam reģionam. Paldies! Paldies, Fabio Kastaldo! Šāfhauser kungs, ENF grupas vārdā lūdzu. Merci beaucoup, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Manās acīs Serbija, protams, piedara Eiropai. Es nerunāju par Eiropas Savienību, bet par Eiropu. Un eh, tā ir arī Eiropas padomas dalība valsts. Man ir Daži komentāri. Pirmām kārtām līdzsvars uh, starp Krieviju un Eiropu. Kādēļ te kritizēt kaut ko? Serbijai arī ir nepieciešamas labas attiecības uh, gan ar Krieviju, gan ar Eiropu. Uh, tā varētu pat būvēt tādu kā tiltu starp uh, abiem spēkiem un nevajag to kritizēt. Es domāju šo īpašo lomu, ko spēlē Serbija, arī, lai garantētu tādu zinām līdzsvaru, mēs varētu tikai uzslavēt. Nu, Padomājiet arī, ko dara vācieši šajā jomā, lai garantētu tādu labu līdzsvaru ar Krieviju. Bet uh, apsvērumos tiek runāts par 98. gada, 99. gada kara um, nelikumību, par pamata brīvībām, par uh, Kosovas suverenitāti. Tas, kas šeit ir teikts, uh, man uh, neliekas pietiekami labi atspoguļots visā ziņojumā, un tādēļ es arī iesniegšu atbilstošas grozījumus. Paldies! Merci. Paldies! Now Tagad dzirdējām visu, kas ir sakāms ēnu referentiem, bet ir vēl septiņi citi kolēģi, kas vēlas runāt. Katram pa minūtei. Ļoti žēl, bet vairāk jums nevar atvēlēt. Šūicis kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos jūs uh, uzteikt ar šo tik uh, labi sagatavoto un pārdomāto ziņojumu. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus piemēram, eh, uz to, kas attiecas uz eh, minoritāšu pārstāvniecību eh, Serbijas parlamentā, uz minoritātēm rezervētajām vietām parlamentām, kā arī apraidīšanu un plašsaziņas līdzekļiem minoritāšu valodām. Ir jāatrisina arī pazudušo, it sevišķi karā pazudušo uh, cilvēku uh, jautājums un arī to cilvēku liktenis, kas ir gājuši bojā darba nometnēs kara laikā. Šīs problēmas ir jāatrisina, lai mēs uh, pat tiešām varētu tīru sirdsapziņu atbalstīt uh, Serbijas ceļu uz Eiropas Savienību. Ir jāuzlabojas attiecībām starp Belgradu un Prištinu, un mēs uh, paužam atbalstu jaunizveidotajam dialogam. Paldies! Tagad Piculs kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlējos jūs uzslavēt ar tik labi sagatavotu ziņojumu uzmetumu. Tajā ir pieminētas, pieminēt gandrīz visi svarīgākie jautājumi. Serbija ir daudz paveikusi, tas tiesa, bet tiesiskuma, demokrātijas jomā vēl joprojām ir ļoti daudz veicamā. Mums ir jāraida skaidrs signāls Serbijas virzienā. Mēs vēlamies, lai viņi iestājas Eiropas Savienībā, bet ir jābūt arī lielākai caurskatāmībai, piemēram, runājot par politisko partiju un kampaņu finansēšanu. Labas kaimiņa attiecības, stabilitāte reģionā, protams, arī ir viena no prioritātēm, kas jāievēro Serbijai. Bet pazudušie eh, cilvēki kara laikā, pazudušie īpašuma tiesības, eh, darba nometnes, tie visi vēl ir neatrisināti jautājumi. Man ir jāpasaka, ka joprojām pastāv eh, politiskais ietvers, lai varētu normalizēt attiecības starp Kosovu un Sērbiju. Un mēs patiešām varētu uh, domāt par to, kā visu šo situāciju normalizēt un palīdzēt Serbijai, cik vien varam. Paldies, Epitēdējos kungs! Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως κάθε χώρα η οποία... Paldies, priekšsēdētāji! Sērbija, tāpat kā citas valstis reģionā, kas grib iestāties Eiropas Savienībā, uh, daudz strādā, lai varētu izpildīt visus nepieciešamos priekšnosacījumus pirms iestājas. Uh, šur tur um, ir izdevies uh, uzdevums veikt labāk, ir arī, protams, uh, zinām trūkumi, bet mums nevajadzētu barot sevi ar aizspriedumiem. Mums ir jābūt atklātiem pret Serbiju, jāskatās uz to ar aizspriedumu neaizplīvot skatienu, tāpat kā uz citām valstīm Balkānos. Ir eh, jābūt objektīviem kritērijiem, vērtējot eh, īstenotās reformas. Un mēs nevaram arī eh, šo reformu spiedienu izmantot kā tādu politisko šantāžu. Ja jūs neizdarīsiet to un to, mēs jūs nelādīsim Eiropas Savienībā. Nē, nu tas varētu radīt tādu, zinām, nestabilitāti. Paldies, tagad minūte predeskungam. Paldies priekšstādātāji. Arī es vēlējos jūs uzteikt ar visu šo paveikto darbu. Es gribētu pieminēt to uh, ietekmi, kāda ir Serbijas prezidentam Bosnijā Hercegovinā. Tika lūgts, lai Vučiča kungs mēģinātu uh, tā teikt, nomierināt Dodiča kungu. Tagad viņš atbalsta Dodiku, bet eh, priekšvēlēšanu kampaņā tiek kritizēta rietumu ietekme Bosnijā, Hercegovinā. Dodiks eh, ir visai pietuvināts Puķinam, kas starp citu arī um, Bosnijā Hercegovinā ieradīsies pēc dažām dienām. Es uzskatu, ka Serbijas ietekmei um, Bosnijā Hercegovinā vajadzētu uh, garantēt tādu eiropozāciju, nevis uh, vēl vairāk palielināt Krievijas federācijas ietekmi šajā nabadzīgajā valstī. Paldies! Paldies! Andersons kundze. Paldies, priekšsādētāji! Kā Serbijas delegācijas locekle, es gribēju jums pateikties par labi uzrakstītu ziņojumu, un, protams, būs vēl arī papildus diskusijas pēc uh, brauciena uz Belgradu oktobra beigās. Arī uh, tiesiskums, kas ir pieminēts jūsu ziņojumā, man šķiet ļoti svarīgs. Mums ir jādomā arī par piekļuvi tiesiskumam, Tas ir minēts uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartas 47. pantā. Es zinu, ka jūs esat arī um, daudz strādājis, lai vienotos par kompromisiem ar kolēģiem. Es gribu, lai pēc iespējas vairāk kolēģu varētu atbalstīt arī sociālo dimensiju Serbijā, sociālā dialoga nepieciešamību, jo tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai varētu garantēt valsts uzplaukumu ekonomiskajā ziņā. Paldies! Sofu kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī jūs vēlētos uzteikt eh, ar šo labo ziņojumu un domāju, ka Serbija ir spērusi lielus soļus Eiropas integrācijas virzienā. Es vēl neesmu iepazinusies ar kompromisu grozījumiem, man tagad uh, ir iespēja runāt uh, tikai par tiem, ko esmu sagatavojusi pati. Es gribētu pieminēt imigrāciju un vīzu liberalizāciju. Kas notiek Tirānā? Mums ir. Ar, es atvainojos par Irānu, es gribētu runāt un par vīzu režīmu liberalizāciju ar citām Persijas līča valstīm. Jāsaka, ka valstis, kas vēl joprojām nav ES dalība valstis, piemēram, Bosnija-Hercegovina, Šie pilsoņi eh, zināmā mērā cieš no tā, ka vēl joprojām nav vīzu liberalizācijas, eh, bet ir, eh, piemēram, pilsoņi no citām valstīm, no trešajām valstīm, kas ierodas, kas mēģina ierasties Eiropas Savienībā, izmantojot nepilnības likumdošanā un to, ka ir valstis, kas joprojām nav Eiropas Savienības dalība valstis. Un uh, Bosnijai Hercegovinai arī ir uh, liela ārējā robeža, tādēļ mums to vajadzētu kaut kā risināt. Paldies, Zofko kundze! Un tagad Alijo Marija kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Par uh, šo ziņojumu man daudz, kas nav sakāms, tas ir vienkārši izcils, bet visos ziņojumos, kur tiek runāts par kandidātu valstīm un to integrāciju, kādēļ nekad nekas netiek runāts par progresu, ko varētu panākt sociālās aizsardzības un dzīves līmeņu uzlabošanas jomā. Eiropas Savienība jau nav domāta tikai ekonomiskajai izaugsmē. Mēs taču runājam arī par pamatiesībām, un eh, vai tad pamatiesības nenozīmē arī dzīves eh, līmeņa, dzīves apstākļu uzlabošanu? Tas attiecas uz pilnīgi visiem ziņojumiem, nekad uh, tur šo aspektu neredzu pieminētu. Mums Vajag radīt eh, šiem cilvēkiem vēlmi būt piederīgiem Eiropas Savienībai, un ja mēs varam katra dzīvi, katra ikdienas apstākļus uzlabot, tas šo piederības sajūtu noteikti tikai spēcinātu. To vajadzētu padomāt rakstot ziņojumu par visām Rietumbalkānu valstīm. Paldies! Paldies, Alija Marīkundzei! Jā, jums pilnīgi taisnība, mums eh, vajadzētu par to domāt eh, turpmāk. Sarunas par Eiropas Savienību iestāju tajā ir ļoti tehniska rakstura un varbūt, ka nevienmēr eh, mēs pietiekam daudz uzmanības pievēršam cilvēku, vienkāršo cilvēku vēlmēm un viņu ikdienas dzīvē. Mēs centīsimies nākamreiz šo kļūmi labot. Paldies! Paldies! Tagad eh, varu jūs informēt, ka balsošana notiks 9. oktobrī AFIT komitejā. Paldies, un tagad septītais darba kārtības punkts ziņojums par Kosovu un vārds Igoram Šoltis, kas ir mūsu referents. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Sākumā vēlējos sirsnīgi pateikties visiem ēnu referentiem. Viņi bija gatavi sadarboties, eh, viņi ļoti aktīvumā palīdzēja eh, grozījumu gatavošanā. Liels paldies sekretariātam, kas arī ir savu ārtavu visā tajā ieguldījis. Es uzskatu, ka kompromisa grozījumi noteikti palīdzēs labāk izskanēt eh, tam galvenajam vēstījumam, ko mēs vēlamies nodot Kosovai. Kopš iepriekšējā ziņojuma pieņemšanas ir noticis ļoti daudz, ir aiztecējis daudz ūdens. It sevišķi gribētu pieminēt vīzu liberalizāciju. Droši vien jau būsiet dzirdējuši Eiropas komisijas prāt, Kosova ir izpildījusi visus priekšnosacījumus, lai varētu baudīt šādu režīmu. Eiropas parlaments iepriekšējā plenārsēdē. Tāpat deva savu svētību vīzu režīma liberalizācijai ar Kosovu. Tādēļ tagad uh, ir laiks darboties padomēji. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo tikai tā mēs varam uh, garantēt līdzsvaru šajā reģionā un Kosova varēs iesaistīties um, kā pilntiesīga locekle visos, uh, visā reģionā notiekošajā. Un tas, protams, uh, būs liels ieguvums arī Kosovas tautsaimniecībai. Ziņojumā tiek pieminēts gan panāktais progress, gan arī um, tās lietas, kur varbūt šis tas ir iebuksējis. Mums ir jākonstatē, ka priekšnosacījumi, kas jāizpild, lai baudītu vīzu liberalizāciju, ir izpildīti, bet iestādēm ir jādara daudz vairāk cīnoties pret korupciju un organizēto noziedzību. Ir jāizveido īpašais prokurora birojs, lai daudz um, labāk un aktīvāk varētu cīnīties pret šādiem smagiem noziegumiem. Kosova ir spēlējusi arī būtisku lomu migrācijas politikas jomā, jomā un tai vajadzētu arī demonstrēt, ka tā ir gatava ieviest uh, tādus ļoti būtiskus uh, lēmumus šajā jomā. Ir arī um, uh, jāpiemina kādas būtiskas personas, nogalin personības nogalināšana un uh, noziedznieki noteikti ir jāatrod. Jāpiemina arī sieviešu loma Kosovas sabiedrībā, invalīdu, minoritāšu tiesības. Šeit ir jādara daudz vairāk. Rezumējot, Daži būtiski jautājumi. Pirmām kārtām Kosovai un Serbijai ir jāatrisina savas ķildas, tām ir jāizkopja labākas attiecības. Mums ir arī jāveicina ekonomiskā sadarbība starp abām valstīm, kā arī sadarbība sporta un citās jomās. Manuprāt, ja tiks arī tādi kultūras līmeņa projekti un sporta projekti īstenoti, tas noteikti būs ļoti veiksmīgi. Jūs esat noteikti dzirdējuši arī par gaisa kvalitāti Prištinā. Mēs pieprasām, lai Kosovas iestādes darītu daudz vairāk lai uzlabotu gaisa kvalitāti un līdz ar to arī pilsoņu dzīves kvalitāti. Paldies! Paldies, Šoltes kungs! Paldies par jūsu izklāstu! Tagad pirmais Tanino Pīcola, kas ir Bosnijas Hercegovinas delegācijas vadītājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es, protams, vēlētos uzslavēt referentu, kas tik labi ir iztirzājis situāciju Kosovā un pieminējis arī visus tos uh, svarīgākos notikumus, kas, uh, ko valsts ir pieredzējusi pagājušā gada gaitā. Kā delegācijas vadītājs gribētu atzīmēt, ka pagājušajā nedēļā bijām Prištinā, kur notika 5. ES Kosovas uh, apvienotās parlamentārās komitejas sēde. Un mēs galu galā varējām daudz ko atrisināt sēdes gaitā, lai gan sākums nebūtu neizskatījās tik cerīgs tika pieņemtas arī komisijas rekomendācijas, lai liberalizētu vīzu režīmu. Es ceru, ka arī padome darīs to, kas tai ir jādara, šis jautājums tiks atrisināts un arī Kosovas pilsoņi beidzot varēs brīvi, bez ierobežojumiem pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā. Uh, Neapšaubāmi ārkārtīgi daudz vēl ir jādara, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, īstenotu visas sociālās reformas un īstenotu e, vienošanos ar Serbiju. Neapšaubāmi ir jāpanāk vienošanās starp Serbiju un Kosovu, lai abas valstis varētu atrisināt šo robežu jautājumu, lai tas uh, reģionu nesa, nesašūpotu ne iekšēji, ne arī raugoties uz ārpolitikas dimensiju. Paldies! Tagad Šūica Dubravka no ETP grupas. Paldies, paldies priekšsēdētāji! Es arī piedalījos šajā uh, asamblējā pagājušajā nedēļā gribētu uzteikt Kosovas veikumu pēdējo gadu laikā, un es domāju, ka vīzu liberalizācija būtu patiešām labs apbalvojums par visu smago darbu, un pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs arī par to nobalsojām, lai dotu zaļo gaismu. Arī uh, līgums, kas parakstīts ar Melnkalni, ir labs piemērs uh, tādām uh, izdevušamies kaimiņa attiecībām starp divām valstīm. Protams, ir jāturpina arī eh, izkop dialogs eh, starp Serbiju un Kosovu. Par to pēdējo nedēļu laikā ir runāts ļoti daudz. Mēs pilnībā atbalstām dialoga turpināšanu, lai normalizētu attiecības starp eh, Prištinu un Belgradu, bet Allaži ir jādara vēl vairāk, lai varētu vēl kādu solīt pretī abas valstis spērt vienotrai. otrai. Un tas noteikti nāks par labu uh, gan Kosovai, gan Serbijai uh, turpmākajā ceļā uz Eiropas integrāciju. Esmu gandarīta, ka ir pieņemta arī jauna likuma, lai labāk cīnītos pret korupciju un organizēto noziedzību. Paldies Igoram Šoltes! Thank you. Paldies! No SND Pandzērīkums. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu apsveikt referentu, un es gribētu arī pateikties ēnu referentiem. Es domāju, ka ar šiem kompromisiem mums ir līdzvarots teksts, kur ļoti labi tiek aprakstīts panākties progress valstī. Progress no vienas puses, bet no otras puses, ka tiek minētas daudzas lietas, kas ir jāveic attiecībā uz reformām, piemēram, valsts administrācijā, tiesu sistēmā, uh, cīņu pret noziedzīgu darbību un tam līdzīgi, lai varētu apmierināt visus nepieciešamos noteikumus, kas noteikti citiem vārdiem runājot, lai Kosova varētu uh, izbaudīt vīzu liberalizāciju. Ir virkne citu jautājumu, kas ir jāmen attiecībā uz stabilizāciju un sadarbību ar Eiropas Savienību. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, ka uh, Kosovas geogrāfiskā pozīcija ir tāda, kā tā ir par Serbiju. Es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt saiknes starp abām šīm valstīm, tāpat arī valstīm plašāk Rietumu Baltkānos. Ir ļoti svarīgi, lai būtu laba ideja attiecībā uz robežu situāciju un arī jebkuras robežu izmaiņas būtu Mēs atrisinām jautājumus, un tas varētu būt pamatā nākamajam konfliktam. Tas ir ļoti delikāts jautājums, ņemot vērā to, ka etniskais sastāvs ir ļoti sarežģīts attiecībā arī uz teritoriju. Tie ir daži komentāri no manas puses, bet īstenībā ir vēl daudz, kas vairāk. Lielas paldies! Liels paldies, Pandzerikungs, tālāk no Alde grupas, um, Alškungs. Paldies! no Hildes Latmanes kundzes, pus, Latmanes kundzes puses gribētu ļoti pateikties Igoru Šaltis par lielisku sadarbību un par to, ka tika ņemti vērā daudzi grozījumi, ko iesniedz Alde un citas grupas. Un arī, protams, varētu atbalstīt pilnīgāku Kosova saskaras ar parastām problēmām, tāpat kā visas citas valstis Rietumbalkānos. Tās visas saskaras ar ļoti uh, līdzīgām problēmām, tradicionālām politiskā scēnas politizācija, tiesu sistēmas, neatkarības trūkums, korupcija, organizētā noziedzība, bet Kosovai vēl ir papildus problēma. Tā ir vienošanās ar Serbiju, kas ir jāpanāk, un viņiem ir nepieciešams arī integrēt tās daļas, kur serbi ir vairākumā tās ir jāintegrē tajā pat sistēmā, tajā pat valstī, bet ir bijušas pozitīvas zīmes līgumā ar Melnkalnu ratifikāciju, dažu likumu pieņemšana, kas ir saskaņā ar Eiropas reformu izpildes mēģināšanu, bet arī ar tiesnešu integrāciju no Ziemeļa Kosovas teritorijām Kosovā tiesu sistēmā mazi soļi, mūsuprāt, tomēr lieli soļi, kas attiec uz Kosovu. Protams, ka Kosova ir neatkarīga valsts. Un tai ir jāuzņemas gan pienākumi, gan arī jāizmanto savas tiesības kā neatkarīga valstī, un tā ir jāspēlē sava loma starptautiskajā mērogā. Visi pasākumi, kas veikti Kosovā, ir jāpātrina lai Kosova varētu pievienoties citām valstīm ceļā, pievienojoties Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! Nadas no FDD. Pa, Fabio Castaldo, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsādātā kungs. Es gribētu pateikties referentam par optimālu darbu, kas paveikts lai varētu ņemt vērā dažādos grozījumus un lai varētu panākt dažādus kompromisus. Šis ir ļoti labvēlīgs periods visam reģionam, un es domāju, ka soļi, kas tiek spērti uz priekšu attiecībā uz Kosovu un panākties progresa, ir ļoti pozitīva pazīme, patiešām. Bet, protams, kā valsts administrācija, tiesu sistēma, uh, likuma vara, tie ir vairāki jautājumi, kur ir jāpanāk uzlabojumi, un, protams, tas ir eh, jādara saskaņā ar ziņojumu ietvaru. Mums ir nepieciešams sniegt tālāku stimulus, lai varētu veikt nepieciešamas reformas. Ir lieli izaicinājumi, bet arī lielas iespējas, kas pastāv Kosovā. Divpusējas sēknes ar Serbiju ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un ir jābūt patiesai sadarbībai, kopīgiem pūliņiem no visu pušu puses, lai uzlabotu situāciju, un dialogs arī ir ārkārtīgi svarīgs. Bez tam 18. kompromiss par vienošanos ar Serbiju. Šeit eh, tas ir ļoti jutīgs jautājums, bet ārkārtīgi svarīgs vienlaicīgi. Kosova Tātad, ja mēs nevirzamies uz priekšu par sēknēm starp Kosovu un Serbiju, tad mēs paliksim strupceļā, tāpēc ir būtiski svarīgi to iekļaut kopējā jautājuma lokā saistībā ar reformām valstī. Tāpēc es domāju, ka patiešām ir svarīgi ņemot vērā to, ka šeit ir gan kritika, kas ir ziņojuma ietvaram, bet arī konstruktīva kritika un ir pavisam skaidra ziņojumā, ka mēs atbalstam reformu procesu un perspektīvas attiecībā uz nākotni ir pozitīvas. Vēlreiz ar nepacietību gaidam, ka, lai Kosova nonāktu mūsu ģimenei. Paldies! Tālāk vārds Zuzniece kungam. Ja zwracam uwagę na y, e, problem bardzo. Es gribētu atzīmēt tādu jautājumu, kas ir sekas no vienas puses bezatbildīga Eiropas Savienības politika attiecībā uz Kosovu. Katru reizi, kad Eiropas Savienība um, paraksta kaut ko ar Serbijas pārstāvjiem, tas ir nepieņemami. Jā, ir pašnoteikšanās tiesības, kas ir tieši tās tiesības, kas ļāva dažām valstīm atzīst Kosovas neatkarību, bet ja ir neatkarības tiesības, tad tādas pašas tiesības attiecas arī uz tiem serbiem, kas dzīvo Kosovā. Kāpēc tad albāņu tiesības tiek ievērotas, bet eh, Serbijas atdalīties no Kosovas netiek ievērotas? Daži serbi negrib dzīvot Kosovā, uh, Un kāpēc mēs viņus nosodam, kāpēc mēs dubultu standartus piemērojam attiecībā uz viņiem vienā un tajā pašā jautājumā? Ja mēs runājam par pašnoteikšanās tiesībām nācijām, kas nav par labu vispārīgi. Es neesmu par labu nacionalistam kā pamatam, lai dibinātu valstis, bet ja mēs izmantojam šādu kritēriju, tad ir nepieciešams uh, referendumu novadīt visā Kosovas teritorijā, vismaz tajās teritorijās, kur ir vairums lielai serbu minor minoritātei, kas negrib piederēt šajā valstī. Kāpēc serbi tiek piespiesti eh, būt Albāņu valstī eh, piedarīgiem, lai Albāņi drīkstēja atdarīties no Serbijas? Kāpēc ir šāda metode, kas tiek izmantota politikas veidošanai? Es nedomāju, ka šie standarti, nu, standarti ir labi, bet, ja mēs tos izmantojam, es gribētu, lai tie tiktu izmantoti konsekventā veidā un uh, iesniedzu grozījumus par to. Labi, paldies! Tālāk vēl trīs runātāji. Kukana kungs, Misvod un tad Epidēdeos, lūdzu. Tātad runātāju saraksts ir slēgts. Lūdzu, Kukana kungs, paldies priekšsēdētāja kungs. Apsveicu referentu par labi paveikto darbu attiecībā uz plenāru sēdi par uh, vīzu liberalizāciju Kosovas Uh, par šo balsojumu būtu par, un es ceru, ka padome arī varēs virzīties priekš šajā jautājumā turpmākajos mēnešos. Es domāju, ka ziņojums ietver objektivitāti attiecībā uz ļoti turbulentu situāciju Kosovā. Es gribētu atkārtot to, uh, ka nepārtraukts uh, starppolitiku dialogs un konsensus ir būtiski svarīgi, lai īstenotu pamatreformas, kas ir ļoti nepieciešamas Kosovai. Uh, Tas ir veids, kas noved pie Kosovas Eiropas nākotni, un Kosovas cilvēkiem ir jāsaskata un ir jājūt taustāmi šo procesu rezultāti. Ir virkni atlikuši jautājumi, kā lai uzlabotu parlamenta darbību. Uh, un ir nepieciešams to atzīmēt. Dialogs ar Prištinu un Belgradu. Pret to abiem partneriem jātiecas nopietnāk. Gan Kosovai, gan Serbijai ir nepieciešams atbalsts šajā procesā, un mums tas ir jāsniedz. Un visbeidzot, gribētu uzteikt Kosovas vadītājiem par aktīvu iesaisti ar citiem reģiona partneriem, un es arī atbalstu saskaņotību ar mūsu kopējo ārlietu un drošības politiku. Lielas paldies! Paldies, Edvard Kukan, Vordkundze! Lielas paldies par doto iespēju izteikties šajā jautājumā! Es esmu ļoti draudzīgi Kosovai, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka lai nevien tikai afet dalībnieki šeit paustu viedokli par veidu, kā virzīties Kosovai uz priekšu. Es esmu izglītības un kultūras komiteja un arī sieviešu tiesību un dzimumlīstiesības komiteja, un šie jautājumi ļoti svarīgi attiecībās Kosovas nākotni. Es ļoti lepojos, ka es esmu delegācijas sastāvā ar attiecībām ar Kosovu un gribētu uztveikt to darbu, ko uh, Betsola bet kungs. Uh, Uh, veica vadot delegāciju pagājušā nedēļā. Ko mums izdevās izdarīt? Mums izdevās Kosovu iesaistīt, lai gan šķiet, ka dažkārt valsts ir diezgan nestabila. Katru reizi, kad mēs dodamies turien, lai tiktos ar viņiem, viņi dodas parlamentu, viņi sēžas pie galda, un mums izdodas panākt zināmu progresu, un es domāju, tas ir svarīgi Balkāniem. Cilvēki Kosovā ir gaidījuši pārāk ilgi uz to it īpaši jaunieši, ņemot vērā reģiona nestabilitāti, ir patiešām svarīgi, lai mēs mēģinātu virzīt eh, tā, lai padome varētu piekrist šim jautājumam pēc iespējas ātrāk jaunieši Kosovā jūtas eiropieši, viņi ir jau Eiropas ģimenes dalībnieki, tomēr viņiem vēl nav izdevies izmantot to, kas, manuprāt, ir viņu pilnīgas Eiropas tiesības. Līdz ar to es gribētu, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk, un es zinu, ka šis parlaments uh, un arī uh, Šaltes kungs ir spēlējuši ārkārtīgi svarīgu lomu, un es ceru, ka tas turpināsies. Paldies! Un visbeidzot, Epidēdeus kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Progress ar Kosovu ir jāpamato uz noteiktām lietām ir jābūt objektīvai kritikai. Kosova vēl ilgs ceļš, ejams, kamēr tur būs panākti pozitīvi rezultāti, manuprāt. Kosova ir viena no visvairāk korumpētajām valstīm Eiropā, kur ir organizēta noziedzība, un tā ir bijusi vieta, no kurienes nākuši daudzi teroristi, arī džihādistu teroristi. Politiskā izvēle ir sensitīva, kas ir jāveic attiecībā uz Kosovu. Mums ir jādomā par to, kas notiek eh, Serbijā un arī Melnkalnē. Un ir nepieciešams domāt par pūliņiem, ko uzņēmusies Kosovas valdība, lai izveidotu sava veida federāciju ar citu valsti, proti ar Albāniju. Ir dažādi elementi, kas ir iesaistīti, iesaistot arī citas balkona valstis ekspansionisms. Tā ir filozofija, kas arī ir pamatā šim procesam, jo tāda ir situācija, mums ir ļoti piesardzīgi tajā jālūkojas. Šādas plašas valsts izveide, tā varētu teikt, būtu liels izaicinājums un bažas, un radītu arī lielas bažas citām valstīm, arī Balkānos. Paldies! Liels paldies, Epidēdeos kungs! Vai vēl kāds vēlētos izteikties, ja nē, tad gribētu jums sniegt informāciju, ka 9. oktobrī būs balsojums par šo ziņojumu. Un tagad mēs varam pāriet pie 8. darba kārtības punktā. Mēs kavējamies par pusstundu, un šī ir informācija par afeta misiju uz Tunisiju un Alžīriju. Bet šis jautājums varētu aizņemt nedaudz mazāk laika, nekā tas ir plānots. AFET misija devās uz abām šīm valstīm no 16. līdz 20. jūlijam. Pirmā daļa šai misijai notika Tunisijā no 16. līdz 18. jūlijam, un to vadīja mūsu uh, kolēģis Jo Lainene kungs, kurš atrodas šeit, un es gribētu viņu sveikt. Vizīte uz Tunisiju uh, turpinās pēc ilg gala laika jau saistībām, lai konsolidētu politisku dialogu ar Tunisiju kā privileģētu Eiropas Savienības partneri. Es domāju, ka par visu pārējo mēs uzklausīsim no Jolainena kunga. Tieši. Pirms es viņam dodu vārdu, es gribētu īsumā izvērtēt otru mūsu misijas daļu. Tā bija pirmā reize daudz gadu garumā, kad mūsu komiteja apmeklēja Alžīriju, un tas notika dažas nedēļas pēc tam, kad tika uh, izveidot Eiropas Savienības Alžīrijas kopējā parlamentārā komiteja šī gada jūnijā, un šī vizīte parādīja saistības, kas ir mūsu komiteja pastiprināt politisku dialogu un parlamentāro sadarbību Alžērī. Mēs Eh, tikāmies auglīgi ar premjerministru, ārlietu ministru, iekšlietu ministru, viceprezidentu, eh, nāciju padome, priekšsēdētāju tautas Nacionāla asamblēja, tāpat arī priekšsēdētāju ārlietu komitejā mums bija atvērtas un uh, Uh, atklātas diskusijas par politisku un sociālo-ekonomisko situāciju valstī, bet tāpat arī par drošību un stabilitāti reģionā. Attiecībā uz otro no šiem jautājumiem Alžīrija spēlē svarīgu stabilizējušu lomu reģionā un ir nepieciešams, lai mēs turpinām sadarbību gan drošības uh, jautājumos, gan cīņā pret terorismu un radikalizāciju. Un tas ir tas, ko gribēju pateikt par Alžīriju. Un tagad dodu vārdu Jolainēna kungam, lai viņš varētu izteikties par Tunisiju. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām sekretariāts paveica ļoti labi, labu darbu, un līdz ar to vizīte bija lieliska. Tunisijā šobrīd ir ļoti nestabila politiskā situācija, to arī sastapāmies. Iepriekšējā vakarā prezidents uzstājās televīzijā, un tur apšaubīja premjera premjeru viņa amatā. Mēs zinām, ka paredzētas vēlēšanas nākamgad, un partijas, protams, sevi pozicionē, bet nu, tas, protams, izraisīja tādas tālākas politiskas sadursmes. Līdz ar to mēs varējām tikties ar premjeru, bet ne ar ārlietu ministru un tā tālāk. Arī vēl viena interesētā, interesētās pilsēt, personas nu, bija ļoti dažādi noskaņots parlamentā. Interesanti bija dzirdēt arī kritiku par tām reformām, kas Tunisijā tiek īstenotas. Tika uh, Um, no absolūtajām piecajām, pie, piecām institūcijām izveidot tikai vēlēšanu komiteja, nav izveidota ne konstitucionālā tiesa, ne, ne drošības sistēma reformēta, un pastāv arī tāda diezgan liela nesodāmība, patvaļība, jo, protams, ka tiesu sistēma vēl nespēja ar to visu tikt galā. Turklāt arī konstatējām, ka jaunieši ir tādi visai sarūktināti, 30% bezdarbs viņu vidū, tas nav, nav arī labas izglītības sistēmas, apmācības sistēmas. Tunisija ir tāda jauna zeme, un, kā jūs zinat, tur nereti gadās tā, ka jaunieši ir sarūktināti, jo viņiem nav nākotnes perspektīva tas saistīts arī, protams, ar tautsēmniecības situāciju valstī. Mums tika teikts, ka galvenās asis, tā teikt, ekonomikā faktiski savās rokās tur atsevišķas konkrētas ģimenes. Šie īpašnieki, nu, tur to viss savās rokās, nekas tur nevirzās uz priekšu, pastāv, piemēram, enerģijas monopols. Uh, Attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām tie, tieši tāpat, līdz ar to nekāda jauna avota faktiski nerodas, un šis enerģijas monopolam e, ļoti labi patīk pašreizā situācija, nekādas tālākas attīstības nav. Nākamgad paredzēts parlamenta vēlēšanas. Uh, Maijā paredzēts pašvaldību vēlēšanas, eh, notika, notika pašvaldību vēlēšanas, tās bija veiksmīgas. Nu, pirmo reizi ir tādas daudzas nu, pilsētu pašvaldības domas un tā tālāk. Nu, būtu tālāk labi šo decentralizēšanu arī patiešām īstenot ar atbilstīgām kompetencēm un finansēm eh, pašvaldību līmenī, bet nu, tur vēl ir zināmi iztrūkumi. Un tur tas nevar viss palikt gaisā karājoties tikāmies ar, viņiem ir arī migrācijas ministrija, tur par, runājām par šo lietu, nelūliecam, Tunisija nereti ir migrantu mērķa valsts un tranzīta valsts tieši tāpat. Mums tika teikts, ka valsts nav gatava um, nu, ES vārdā izveidot kaut kādas uzņemšanas apmetnes. Bet runājot par krasta apsardzi, protams, tad tur viņi gan ir gatavi sadarboties, aizsardzības ministrs runāja arī par drošības situāciju, par to, ka pastāv terorisma draudi, īpaši pie robežas ar Alžīriju. Īsi pirms tam tika piedzīvots arī teroristu uzbrukums. Nu, protams, šīs nestabilās robežas ar Lībiju arī zina ir problemātiskas. Un šādā nabadzīgā zemā, zemē 15% budžeta faktiski jau tiek veltīta aizsardzībai. Tas ir ļoti daudz - 15%. Nu un visbeidzot, apmeklējām arī vēlēšanas komitiju, Truth and Dignity komiteju. 63 eh, tūkstoši sūdzību iesniegti par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ehm, mandāts šai komitejai tāpat laikā darba mandāts pagarināts netika. Un tur, protams, ir visas šīs lielās lietas skatāmas un redzējām, ka šī lieliskā komiteja faktiski pēc pašas iniciatīvas un uz pati sava rēķina arī dzen, vēl līdz gada beigām darbu grasās turpināt. Nu, visbeidzot, domāju, ka Eiropas Savienībai ir liela interesētība atbalstīt demokrātiju un ekonomikas attīstību šajā valstī. Un es domāju, ka mums patiešām vajadzētu intensīvi šai valstī palīdzēt. Vielen Dank, Julainen. Paldies, jau Lainen, paldies tev par šo stāstījumu par Tunisiju. Nu, tālāk pieteikušies divi runātāji. Pirmais Milans Mons un otrs Lopes Kungs. Lūdzu, Milan Monkungs, jums pirmiem vārds. Paldies! Paldies par doto vārdu. Īpaši daudz ko vairs nav ko piebilst pie tā, ko teica kolēģis Jolainens, bet rodas iespējas arī personiskā ziņā, ka šī ir valsts, kur politiskā ziņā ir bijušas svarīgas reformas, tas ir svarīgi, bet ekonomiskā un sociālā ziņā šīs reformas nav veiktas. No šī ekonomiskā un sociālā skatu punkta šajā valstī nav tas noticis, un varbūt tas arī var paskaidrot to, ka pietrūkst uh, entuziasma no jauniešu puses ekonomiskā un sociālā ziņā. Ir liels bezdarba līmenis. Uh, un e, tas nav valsts tikai kā tranzīta, e, migrācijas tranzīta valsts, bet tas ir kā migrācijas izcelsmes valsts, jo Tunisijas jaunieši ir tie, kas dodas pie mums, šie ir šie jaunieši, kas dodas uz Itāliju un citām valstīm, vidusjūras valstīm. Tāpēc es domāju, ka šī ir valsts, kur ekonomiskās un sociālās reformas nav sāktas vēl. Un arī noslēgumā gribētu teikt, vismaz attiecībā uz uh, aizsardzības līmeni nu, īpaši labi neatiecas uz Eiropas Savienību. Uzskat, eh, grib, lai atrisina problēmas, bet uh, ārlietu komiteja ir teikts, ka arī viņiem pašiem ir jāveic reformas, ka nevar tikai tā, ka visas izmaiņas nāks tikai no Eiropas Savienības viena. To mēs teicām no mūsu komitejas puses. Paldies! Un tālāk Lapes kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! ļoti labi jau tika paskaidrots par daļu no mūsu vizītēm. Es tikai gribētu vienu lietu. Ir nepieciešams, ka komisija, komiteja organizē vizīti uz abām šīm valstīm. Bija ļoti labi, ka tāda uh, Eh, Teipuši uz Āfrikas ziemeļiem, kur ir tik daudz intereses mūsu starpā, gan reģionālas stabilitātes, gan migrācijas jautājumu ziņā, dabas resursu ziņā, drošības jautājumos. Mums kā parlamentam un kā ārlietu komitejai ir ļoti ciešas attiecības, mums ir jāstrādā uz vietas. Uh, Un vienkārši to gribētu teikt, protams, uh, situāciju uz Alžīriju un Tunisiju. Tunisiju no ārpasaules mēs skatāmies varbūt kā uz vienīgo panākumu stāstu no tiem politiskiem procesiem, kas notika Arābu pasaulē pirms vairākiem gadiem, bet vienlaicīgi uh, tur ir ļoti liela nestabilitāte iekšēja un viņu politiskā sistēma arī ir trausla, varētu teikt Un tāpēc vajadzētu atbalstīt, un liela daļa no trausluma ir arī ir no tā, ka cilvēkiem apnīk situācija, jo reformas nav novedušas ne pie ekonomiskās izaugsmes, ne pie iespējām. Tas arī saistīts ar šiem protestiem, kas ir Arābu pasaulē. Tā kā mums ir jābūt piesardzīgiem un uzmanīgiem, ir nepieciešams atbalstīt šo valsti. Uh, un attiecībā uh, uz 90. gados pilsoņu gara uh, padarīja padarīja par trauslu šo sistēmu, arī koloniālu sistēmu. Šeit sistēma ir tāda, kas ir neskaidra, ir pelēka, ir nepieciešama mierīgi pārmaiņa jautājuma. Un mm, ir nepieciešams domāt par šiem jautājumiem, tāpēc mums ir nepieciešams abās šajās valstīs atbalstīt tās reformas, kas ir nepieciešamas. Uh, Un ir jāveic jau pirmajā līmenī, kur ir kopīgas intereses, gan resursi, migrācija, stabilitāte, reģionāla. Un, protams, ir nepieciešams atbalstīt. Es domāju, ka tā uzņemšana, kas mums bija tīpaši Alžīrijā, eh, nu, tas bija visaugstākajā līmenī. Paldies! Thank you. We... Paldies! Vēl ir divi eh, lūgumi Kastaldo, kungs un Sošņets. Lūdzu, divi, un tad mēs ar to noslēdzam runātāju sarakstu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Liels paldies! Šī konkrētā misija šajā konkrētajā brīdī bija ārkārtīgi svarīga. Kā jūs zinat, es ļoti uzmanīgi sekoju uh, dinamikai šajās abās valstīs, it īpaši tai attīstībai jaunākai, kas notika Tunisijā līdz vēlēšanām. Un, protams, piedaloties kā novēroties arī vietējās vēlēšanās, es ļoti rūpīgi raugos, kas notiek šajā konkrētajā valstī par esošo situāciju. Ir vesela virkne ar jautājumiem, un cerams, ka mēs saņemsim atbildes uz tiem. Uh, Šī brīža klimats ir ārkārtīgi sarežģīts, jo abos pīlāros, abās lielajās eh, partijās Tunisijā ir eh, tāda plaisa, eh, kas ir abās šajās partijās. Un mēs redzam, ka šīs partijas ir sadrumstalotas un pastāv liels risks, ka situācija vēl vairāk sarežģīsies. Pagaidām vairāk jautājumu, kas ir konstitucionālajā tiesā, nav efektīvi atrasināti. Vēlēšanu komisija un dažādās iestādes, kas atbild par vēlēšanām, saskaras ar ārkārtīgi sarežģītu situāciju, jo šķiet, ka ir politisks konflikts, kas attīstās starp šiem lielākajiem uh, Eh, politiskiem spēkiem, šiem lielākajiem politiskiem partijām valstī, tā kā no šī brīža līdz vēlēšanām un nākamā gada oktobrim, novembrim, ir pilnīgi nepieciešams ļoti uzmanīgi sekot lietu attīstībai, un reformas arī ir noteikti jāveic. Ar šīm abām partijām pastāv milzīgi riski, kas parādās arī pie horizonta tāda riski, uh, kas var izkraz, izkristalizēties pirms pašām vēlēšanām. Ir liela neapmierinātība, liela frustrācija no sabiedrības puses, tīpaši starp jauniešiem, kas uh, nonāk situācijā, kur viņam nav ite nekādu perspektīvu nākotnē. Un, protams, ka tas vēl pasliktinās situāciju. Es domāju, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ļoti rūpīgi sekot uh, politiskam termometram un raudzīties, kā lietas attīstīsies līdz nākamajām vēlēšanām. Paldies! Liels paldies! Fabio un Caušņets kungs, visbeidzot, lūdzu. Paldies! Es gribētu minēt vairākas lietas par šo misiju. Pirmām kārtām, es domāju, ka apmeklēt abas valstis vienā misijā nebija tik laba ideja, jo šeit Vizīte bija sasteigta, pa laikam nebija pietiekami daudz laika, lai novadītu sanāksmes mierīgā garā. Un man ir ļoti žēl, ka es nevarēju izteikties un uzdot jautājumus par baznīcu slēgšanu. Mani lūdza, lai es to dara eh, kristieši mājās, bet to man neizdevās izdarīt. Vēl viena lieta, ko gribēju atzīmēt, ir tas, ka ir milzīgas atšķirības pieejā mūsu misija attiecībā uz abām šīm valstīm. Mēs bijām faktiski privātā kapacitātē Alžīrijā. Mūsu uzņēma gandrīz vai kā privātpersonas. Un attiecībā uz Tunisiju uh, jā, mūs uzņēma ar milzīgu lepnību. Es gan nezinu, kāpēc jūs tas mīnat par manis teikto tik lielā mērā, jebkurā gadījumā mēs mūsu Alžīrijā ļoti, ļoti formāli uzņēma. Tas notika Alžīrijā, bet Tunisijā um, bija mazāk formāla uzņemšana. Tomēr Alžīrija uh, labāk izrāda savu publisko imidžu. Un Tunisija ļoti samierinoša pieeja, tā ļoti samierinoša pret mūsu prasībām, bet Alžīrija sevi vairāk aizstāv tā var pastāvēt uz to, ko tā saka. Alžērijas politiķi var būt daudz drosmīgāki, var pateikt, ka viņi nepiekrīt. Viņa atzīmē to, ka arī viņiem ir problēmas ar mūsu pieeju attiecībā uz Lībiju. Viņa uzskata, ka Eiropa ir atbildīga, ka tā ir izprocējusi krīzi. Un Alžīrijas puse tu pauž šādu viedokli un to paud atkārtoti. Tad, kad mēs kaut ko atzīmēm, viņam saka, nu labi, bet finansējiet mūs par to. Uh, Šādu atbildi mēs dzirdējām vairāk kārt. Šie ir komentāri, kurus gribēju paust šajā jautājumā. Paldies! Paldies, paldies Osņets kungam, paldies par šiem komentāriem. Es esmu jau attiecies no iespējas vienu otru lietu, visu ar jums apspriest. Zinu, ka jūsu prasības ir ļoti grūti apmierināt, bet kas attiec uz Alžīriju, tad šai gadījumā jums bija iespēja izteikties katrā sanāksmē. Jūs norādījāt, ka jūs vēlaties runāt, es jums devu vārdu, un es zinu, ka jūs runājat par kristiešu situāciju Alžīrijā. Vienkārši gribēju jūs korģēt šais jūsu izteikumos, jo domāju, ka tāds komentārs būtu tikai un vienīgi taisnīgs. Paldies, tālāk nonākam pie nākamā darba kārtības punkta, devītais darba kārtības punkts. Mm, ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu došu vārdu uzreiz Petras Austrevičus, lūdzu. Lies paldies priekšādātāji, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, ņemot vairāk arī man būs jādodas prom, jo man jādodas uz lidojumu. Man jāatzīst, ka negaidīju tik lielu interesi par šo ziņojumu. Nu, runājot par Moldovas asociācijas nolīgumu īstenošanas progresu, bet saņēmām kopumā 182 grozījumus. Tas ir ļoti liels skaits. Nu, tas faktiski pat pārsniedz nu, to grozījumu skaistu, kas iesniegti par lielākām valstīm. Uh, Kopā esam sagatavojuši 17 kompromisa grozījumus, tur ir ietver, nu, faktiski ietver gandrīz visi ziņojuma punkti, jeb eh, panti. Pārsvarā sagatavojot tekstu, galvenā nostāja bija un joprojām ir tāda, ka Moldovas ceļš uz Eiropu faktiski tiek apdraudzēts šobrīd Un mums, kā Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam, vajadzētu uzmanīties, jo šobrīd eh, faktiski mēs gandrīz zaudējam mēs, eh, Moldovas iedzīvotāju uzticēšanos. Šīs ceļš uz Eiropu ir jāuzlabo ar konkrētiem darbiem, ar konkrētiem rezultātiem un nevis tikai ar politiskām deklarācijām. Un tāpēc mēs paužam bažas par nesenajiem lēmumiem, ko pieņēmusi Molda, pieņēmušas Moldovas varas iestādes jo tās šāda lēmuma faktiski samazina demokrātiskos standārtus. Te es runāju par izmaiņām vēlēšanu kodeksā, Venēcijas komitejas um, rekomendāciju ignorēšana Kišiņevs mēra gadījumā. Mēs tāpat arī vienmēr uztraucamies par to, ka trūks tiesiestāžu neatkarības šai valstī un ir ļoti ierobežots progress identificējot un um, krimināli vajājot tos, kas atbildīgi par vienu miljardu eiro banku krāpšanas uh, pastrādāšanu. Joprojām esam nobežījušies tāpat arī par uh, plašsaziņas līdzekļu neatkarības jautājumiem un to, ka plašsaziņas līdzekļi tiek monopolizēti, tie faktiski ir vairāku spēlētāju rokās. Uh, Un nu, sagatavot šo ziņojumu, mēs pieturējos arī pie mūsu iepriekšējās rezolūcijas nostājām, respektīvi rezolūcijas, kas tika sagatavotas šī gada 5. jūlijā par politisko krīzi Moldovā, pēc tam, kad Kišņevs mēra vēlēšanas tika pasludināts par nedarīgām. Un arī zin, pagājušā gada 4. jūlijā tika sagatavot rezolūcija par makrofinanciālās palīdzības piedāvāšanu Moldovai, arī to ņēmu vērā. Priekšādātāji Priecājos arī, ka bija ļoti efektīva sadarbība starp lielākajām politiskajām grupām darbā pie šī ziņojuma. Nu, neteikšu, ka starp visām, bet varbūt katrai grupai bija kaut kāda veida iemesli, iebildumi. Viņi to šeit savus noslēdzošiem paskaidros arī individuāli. Bet jāsaka, esam sagatavojuši šos kompromisu grozījumus, kas, manuprāt, būtu labs veids, nu, tātad labs pamats tālākām debatēm un uh, darbam. Paldies! Es paldies, saka priekšādētājs. Tālāk došu vārdu kolēģiem, kas vēlas izstā, uzstāties par šo jomu. Prēdes kungs, Kalnietes kundze un Kristies kungs, Bostināru kungs, Šafhauser kungs. Jā, tas laikam arī viss. Nē, arī kas tādā kungs vēlas runāt. Labi, seši runātāji, katram divas minūtes un pirmais tātad Protams, mūsu viens un vienīgais nesatvainojos. Pirmais tomēr ēnu referents Kristiāna kungs, es atvainojos. Un arī Kovačeva kungs ir klāt. Mēs vienkārši cenšamies šeit tagad sakārtot runātāju secību. Tātad Koģa. Missed anyone? Vai kādu palaidu garām? Kovačev kungs, jums pirmajam vārds. Divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Paldies Petras par ziņojumu. Paldies par visiem viņa centieniem. Konstruktīvi pieiet šai lietai, gatavojot kompromisa grozījumus. Par tiem tika spriests vēnu referentu tikšanās laikā vakar. Svarīgākie grozījumi no mūsu grupas ir ņemti vērā, iestrādāti kompromisa grozījumos. bet mūsu grupa tomēr joprojām saglabā kritisko attieksmi pret Moldovas varas iestādēm. Viņu reakcija līdz šim nav mainījusies nekādā veidā, līdz ar to esam visai skeptiski attiecībā uz iespējamu uzlabošanos pašreizējā status quo turākajā nākotnē attiecībās ar šo valsti. Kā jau arī minēja, kā jau arī tika minēts, to darīja šeit parlamentā, sociālistu attieksme ir tāda, nu, ka viņi vēlas, tā teikt, šo ziņojumu tā, nu, vājināt, padarīt to tādu maigāku, patīkamāku kišiņa vai mana grupa tam nepiekrīt. Un līdz ar to mēs neatbalstīsim šādu, šādus grozījumus, kas cenšas tekstu padarīt tā teikt maigāku un mazināt kritiku, kas tiek pausta ziņojumā. Mūsuprāt, tādas vērtības kā demokrātija, tiesiskums, pārskatāmība, runas brīvība nevar tikt un nedrīkst tikt eh, ierobežotas un apdraudētas. Gluži otrādi. Mums nevajadzētu atbalstīt tādus grozījumus tekstā, kas cenšas vājināt šos kritiskos eh, viedokļus, ko pauž parlaments arī, šī, komi arī attiecīgajās komitejās. Uh, šai komitejai attiecībā uz Moldovas varas iestādēm. Vēlam vēlreiz referentam veiksmi un paldies arī visiem darbiniekiem, kas strādā pie šī ziņojuma. Paldies! Paldies! Nu un tālāk uh, Endijs Kristians no S&D grupas. Paldies priekšādātāji! Domāju, ka referents ir līdz priekšā mums ļoti labu tekstu, tas ir labs pamats. Uh, uz kura veidot tādu spēcīgu vēsti no Eiropas parlamenta puses. Mūsu grupa iesniedza virkni grozījumu. Raugoties uz visiem šiem ieguldījumiem no kolēģa puses, domāju, ka pastāv risks, ka šis ziņojums tā vietā, lai kļūtu par ziņojumu, ko sagatavo Eiropas parlaments par Moldavu, kļūtu par tādu uh, nu, lī, nu, ziņojumu, kas runā par asociēs nolīgumu uh, nevis par nolīgumu, nu, nolīgumu īstenošanu, bet gan kļūst par tādu preses relīzi pirmsvēlēšanu pre, procesā. Nu, protams, ka Moldovā situācija ir tālu no perfektas, un uh, tomēr domāju, ka šai grīmā tieši tāpat kā citu ziņojumu gadījumā, kad runājam par strateģiskiem partneriem un kandidātu valstīm, mums vajadzētu balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku, lai izvairītos no tā, ka iejaucamies politiskajā kampaņā un vēlēšanu procesā valstī. Uh, Tas pirmām kārtām būtu Moldovas pašas interesēs, un domāju, ka tas būtu arī šī parlamenta interesēs, lai tas neapdraudētu savu reputāciju Moldovas iedzīvotāju acīs. Ceru, ka kolēģi no Goja un Zaļās grupas varēs šo nostāju atbalstīt. Moldovas un viņas tās pilsoņu interese mm, saglabāt Moldovas ceļu uz Eiropas Savienību ir mm, galvenais mūsu mērķis Šis parlaments sevi ir parādījis kā tādu veiksmīgu sadarbības partneri, tad, kad tas ir bijis spējis būt saliedēts un runāt vienā balsī. Nu, mums jāpārliecinās, ka arī šajā gadījumā mūsu viedokļu atšķirības nekādā veidā neatspoguļojas eh, šai kopējā vēstījumā, tā lai politiskās grupas nepauž atšķirīgas nostājas caur savām politisko partneru prizmām Kišiņevā. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Andija Kristē. Nākamais runātājs, kas taldokungs. Priekšādātāji, paldies. Vēlos teikt paldies referentam par izdarītajiem centieniem cenšoties šo tekstu sagatavot un ņemt vērā um, grozījumus, kompromisu grozījumos. Tiešām ļoti grūts darbs. Un jāsaka, šeit skarti vairāk problēmu jautājumi dažāda veida sarežģītas problēmas, ir īpaši, piemēram, šeit domājot par plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Tas ļoti acīm redzam parādījās arī vēlēšanu kampaņas laikā. Mm, Virkni dažādās preses konferencēs netika uzdoti nekāda reāla jautājuma, presē vispār neļāvtos uzdot. Tie vienkārši bija tādi nolasīti paziņojumi. Nu jā, tie ir jautājumi, par ko runājām arī vakar ēnu referentu tikšanās laikā, tiešām tādas intensīvas diskusijas par to visu notika. Domāju, ka jā, kritika ir jāpauž, konstruktīva kritika nenoliedzami. Jautājums par laika grafiku arī nav maz svarīgs, ņemot vērā, ka gan iepriekšējās vēlēšanas, gan gaidāmās vēlēšanas, domāju, varbūt tiešām būtu labāk ziņojumu, balsojumu pārlikt uz vēlāku laiku, jo ārkārtīgi svarīgi, lai mēs būtu objektīvi šai gadījumā. It īpaši šai delikātajā pirmsvēlēšana periodā vēlē, eh, Moldovai. Šis ziņojums, nu, pirmsvēlēšana periodā varētu kļūt par tādu kampaņas elementu, un tādā gadījumā tas pilnīgi noteikti nebūtu mūsu interesēs. Domāju, ka mums jābūt objektīviem arī šajā gadījumā, respektīvi arī visai atturīgiem tajā, ko mēs sakām un ko mēs šai ziņojumā iekļaujam. Es domāju, ka mums vienkārši mirkli vajadzētu nogaidīt ar tā pieņemšanu, tātad nogaidīt šo pēcvēlēšanu laiku. Ļoti delikāti pret to visu jāizturas, jo situācija valstī ir sarežģīta, bet, nu, katrā ziņā notikumiem sakosim līdz ļoti uzmanīgi. Mūs interesē šīs valsts nākotne. Paldies! Nākamais runātājs Kristians Prēda, lūdzu. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Gribu teikt deputātam Austrēvičus par viņa paveikto darbu un arī teikt, ka tautas partija viņu ir gatava atbalstīt attiecībos kompromisa grozījumiem. Vēlos runāt par pāris sirds iesniegtiem grozījumiem, lai vairāk paskaidrotu situāciju šajā valstī. Parlaments, valdība, prese, tiesu iestādes šobrīd visas faktiski ir, nu, viena oligārha, tā teikt, ķetnās. Un uh, viņam nav nekāda atbalsta no ārpuses, nē, bet, bet šis oligārks ir sociāldemokrātu partijas pārstāvis. Nu, viņš ir, nu, tur faktiski līdz priekšā veselu fikcijas stāstu. Viņš presē arī ir burtiski tāds dominējošais uh, tēls. Viņš kontrolē to burtiski. Mēs esam pieņēmuši ļoti skaidru nostāju. Eiropas līdzekļus viņi saņems nevarē, saņemt nevarēs makrofinanšu palīdzības ietvaros, kamēr demokrātijas nosacījumi netiks atjaunoti šai valstī, jo Moldovā šobrīd vairs nav demokrātija. Šobrīd tā ir autoritāra valsts, tā tiek pārvaldīta nepārskatāmā veidā, pie varas ir faktiski šis oligars ar eh, spēcīgi, spēcīgu atbalstu no vienas blakus valsts, no Rumānijas. Nu, tiešām tas ir pilnīgi absurdi. Nu, tur tiek mm, sabiedrībā likti priekšā būtiski fiktīvi notikumi, un tas viss arī tiek vadīts vēl no Bukarestas puses. Būsim ļoti skaidri, to nedrīkst pieļaut. Kamēr netiek atjaunoti nos, pamata demokrātijas nosacījumi, Eiropas atbalsts šai valstī netiks piešķirts. Uh, un e, vēlēšanas arī tiek pārlikts uz priekšu kaut kādu patvaļīgu kaprīžu dēļ, nu tā tiešām ir pilnīgi nenormāla attieksme. Ļoti skumi, protams, ka nāks to visu konstatēt. Thank you, Kristina. Lielas paldies Kristianam Predam. Tālāk Bostinā Rūkungs uz divām minūtēm. Paldies priekšādātāji. gribu atkārtot priekšlikumu, ko izteica mūsu ēnu referents - pārlikt balsojumu un ļaut ēnu referentiem nonākt pie vienošanās, kas ietvert arī mūsu ieguldījumu. Jo ar četriem izņēmumiem faktiski S un D grupas grozījumu kompromisu grozījumos iestrādāti šobrīd nav. Un tas mums nepatīk. Tas šķiet nepieņemami. Otra lieta Ko tad mēs vēlamies? Mēs vēlamies nosūtīt vēsti, ka Moldova ir vēl viena tautas partijas kaujas vieta, jeb tomēr vēlamies līdzsvarotu, līdzsvarotu, konstruktīvu un tādu stabilitāti veicinošu vēstījumu politiskajā ainā Moldovā pirms vēlēšanām. Un o, trešais jautājums. Vai mēs vēlamies piedāvāt šeit nu, tādu, nezinu, kā saindēto ābolu, tautas partijas draugiem Moldovā. To mēs varam, protams, ar zināmu vairākumu, bet neaizmirsiet, ka mēs to darījām Brišas gadījumā, un mēs to darījām tieši tāpat Igris Lepsis lietā. Un jūs visi labi zināt, kā toreiz šie stāsti beidzāt, un tāpēc priekšādātājs tiešām no sirds un pavisam pienācīgā kārtā gribot, jū, gribētu jūs aicināt apsvērt iespēju balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku un īstenot jaunas sarunas lai varētu nonākt pie līdzsvarotiem kompromisiem par šo ziņojumu. Ir jau ārkārtīgi vienkārši šobrīd vienkārši tā noplātīt rokas un pateikt, lūk, viss. Un pēc tam jau pašiem nāksies um, ehm, pļaut to, ko būsim sējuši. Paldies Bostināro kungam, tālāk Rebeka Hārmsa. Lūdzu, divas minūtes. Nē, nu, protams Var jau vienmēr runāt par to, ka balsojums jāpārcel uz vēlāku laiku, atkal no jauna jāizteno sarunas, bet kas nebūtu labi gan Eiropas parlamentas mm, izvērtējumu par asociētiem nolīgumiem ar mūsu partneru valstīm, ja tie, kas bijuši pietuvināti valdošajām partijām, šais lielajās partijās Eiropas parlamentā arī dzen līdz ar to šu, nu, mēģināt ietekmēt mūsu skatījumu šīm valstīm, mūsu vērtējumu, it kā šīs attiecības viņiem ar pašais valdošo partiju būtu svarīgāks nekā reālās bedatas mm, partneru valstīs un šeit. Un par Moldovas republiku runājot, tā negatīvā pieredze, šī negatīvā tendence, tas jau nav nekas jauns jau kopš šī lielā krāpšanās skandāla, šis viena miljārda dolāra krāpšanās gadījums, e, toreiz jau par to visu liecināja, un kopš tā laika Moldovā attīstība bijusi tikai negatīva, ir nomainījušies parlamenta spēku līdzsvars, katrs mēģina kaut ko vilkt uz savu pusi, un jaunākie notikumi, respektīvi, ka vēlēšanu rezultāti Kišņevē netika atzīti, ne, vārdarbība, kas tika pastrādāta pret protestantiem, eh, nu, visa šī gatavošanās jaunajām vēlēšanām un jaunais vēlēšana no, nolikums, nu, tas viss tiešām ir pelnījis ar vien spēcīgāku kritiku no mūsu puses. Es domāju, ka mēs eh, šobrīd netiekam ar to visu īsti galā. Ja mēs cenšamies tagad kaut kā pakāpties atpakaļ un atsaukties uz kaut kādām aliansēm ar valdošajām partijām, uh, Es, man ir vienalga, kad mēs īstenojam balsojumu, bet es domāju, tam ir jābūt tādam godīgam ziņojumam. Un tā pieredze, kas eh, mums ir bijusi iepriekš, no tās mums jāmācās. Mēs nedrīkstam šeit paļauties tikai uz kaut kādiem partiju saiknēm un tam līdzīgi. Paldies Rebekai Harmsai. Nākamie runātāji, divi pēdējie runātāji - Kalnietes kundze un pēc tam Gomešas kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Runāšu latviski. Tā kā uzlieciet savus austiņus. Novērtēja Petrs Austrēvičus pūles uzrakstīt ziņojumu, kas atspoguļo reālo situāciju Moldovā. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir pamats nopietnam uztraukumam par apdraudējumu Moldovas eiropeiskajam ceļam. Mums ir jāsūta ar, ziņoj, ar šo ziņojumu spēcīgs signāls Moldovai. Tāpēc nekādā gadījumā Eiropas parlaments nedrīkst atbalstīt šī ziņojuma pieņemšanas atlikšanu. Tas apliecinātu, ka Eiropas parlamenta deputāti ieklausās Moldovas galvenā oligarha vēlmēs Eh, Tās tas uzvaras un Kišiņevas mēra vēlēšana rezultātu anulēšana vēl skaidrāk izgaismoja tiesu varas neatkarības trūkumu, gandrīz vairs nepastāvošo mediju neatkarību un oligārhu nesamērīgo ietekmi Moldovā. Eh, vēl es vēlos eh, atgādināt, ka viena miljārda izzadzēji nav pienācīgi saukt pie atbildības. Vāras iestādes turpina nesamērīgus kriminālu procesus pret politiskajiem oponentiem un varas kritiķiem medijos un pilsoniskajā sabiedrībā. Tāpēc es arī vēlos atgādināt, ka makrofinansiālās palīdzības maksājums ir mērķiecīgi turpināt tikai pēc plānotajām parlamentu vēlēšanām un ar noteikumu, ja tās noritēs saskaņā ar likumu un starptautiskajiem standartiem. Paldies! Oh, tas bija pēkšņi. Anna Kalniete. Uh, paldies, Sandrai Kalnietei. Tā, kamēr runātāja Gomešas kundze. Esmu tikusies ar vairākiem pārstāvjiem no Moldavas kas man ļoti labi izklāstīja situāciju par to, ka trūks tiesiskuma, ka pastāv ļoti daudz pārkāpumu šai jomā runāju ar ievēlēto mēru, kas nevarēja ieņemt savu amatu, tas tiešām ir vienkārši absurdi. Un šai valstī, kas taču vēlas tapt asociēta ar ES, nonākt tajā runāju ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti šai viena miljārda krāpšanas lietā. Un manī ļoti liels bažas rada tas, ka nav nekādas izmeklēšanas, nekādas atskaitīšanās nenotiek. Mūsu pienākums, mūsu pienākums ir tiešām spiest uz to. Un tam vajadzētu atspoguļoties arī šī parlamenta lēmumos. Thank you. Thank you. Lielas paldies, godātie kolēģi! Aizmirsu, aizmirsu vienu runātāju Šafhauser kungu. Nu, tātad gala vārds tiešām jums. Paldies priekšsēdētāji. Nu, divainā kārtā reiz pavisam reizēm es tomēr esmu vienisprātis ar Austrēvičas kungu un Predas kungu. Um, Es parasti, nu, neesmu tāds mm, piekritējs šajā gadījumā, bet, nu, šajā gadījumā tā ir. Es domāju, ka mm, ziņojums ir ļoti, ir labs, nedrīkstam. Uh, iejaukties, apturēt visu šo palīdzību, ir jāveic izmeklēšana par šo krāpšanas gadījumu. Es jāsaka, esmu visai pārsteigts, esmu informēta par vairākām lietām šai kontekstā, kas presē vispār neparādās. No otras puses, viena lieta, ko gribētu saviem kolēģiem tomēr lūgt, ir e, tāda. Nu, situācija Kosovā ir daudz labāka, Ukrainā daudz labāka. Nu, tāds man jautājums. Ja mēs runājam par naudas pazušanu un par demokrātijas izgaišanu, es nezinu, ko darīs mana grupa, bet es personīgi šo ziņojumu atbalstīšu. Paldies! Okay. Un tātad, liels paldies, kolēģi! Paldies par šīm ļoti aktīvajām debatēm. Jūs vēl gribējāt kādus vārdus noslēgumā teikt, Austrēvičus kungs? Un varbūt pāris piezīmes tad arī vēl no manas puses. Ļoti uzmanīgi klausījos jūsu argumentos. Nu, un, protams, ka šeit lielā mērā runājam par to, vai varam pārlikt balsojums vēlāk laika vai nē. Tas ir politisko grupu ziņā. Gribu tikai jūs informēt, ka paredzētais laika grafiks, saskaņā ar kur šobrīd strādājam, eh, tika pieņemts pirms sešiem mēnešiem. Un šis darba grafiks tika veidots tā, ka tika ņemts vērā šī parlamenta sasaukuma noslēgums. Mēs nevaram komitejā balsot eh, un, un plenāsēdē tieši tāpat pēc Moldovas vēlēšanām. Tas vienkārši nav iespējams šī sasaukuma ietvaros. Vēl viens arguments ir turklāt tāds, ka par grafiku visi vienojāmies vienisprātis un tas tiek cieši saskaņots arī ar darbu pie Gruzijas un Ukrainas eh, ziņojumiem. Uh, Tā ir cita lieta vēl. Bet, nu, jā, protams, ir jūsu ziņā par to nolemt. Es vienkārši gribu jums atgādināt, ko, par ko visi kopā esam vienojušies. Un ceru, ka Austrēvičs kungs varēs atrast pareizo risinājumu, ņemot vērā visu politisko grupu viedokļus. Lūdzu. To find, to find Lai atrisināt situāciju Moldovā, jums varbūt vajadzētu šajā valstī balodēties kā neatkarīgiem eh, politiķiem, lai mainītu politiku un tās virzību šajā valstī. Katrā ziņā liels paldies kolēģiem par konstruktīvajiem ieteikumiem, komentāriem, priekšlikumiem. Gruzijā arī būs vēlēšanas, bet es neesmu arī nekādas, um, nekādus ieteikumus dzirdējis tās varbūt pārlikt. Un tas pat neatiecas uz. Uh, uz vēlēšanām. Jūs zināt varbūt šo pazīstamo pazīstamo frāzi, pazīstamo izteicienu, ekonomika ir muļķīga. Nē, ekonomika nav muļķīga, pieņemtie lēmumi ir muļķīgi. To varētu arī varbūt attiecināt uz Moldovu. Un situācija tajā ir ļoti, ļoti piņķerīga. Priekšsēdētāji. Varbūt, ka mums vajadzētu mēģināt savu pozīciju vēl vairāk konsolidēt. Es sarīkošu vēl vienu ēnu referentu tikšanos. Es ceru, ka kolēģi būs klāt kuplā skaitā, nevis tikai viņu padomnieki. Viņiem ir jāuzņem savu politiskā atbildību. Nu, man ļoti žēl to teikt, bet biju nepatīkami pārsteigts, kad kādu politisko grupu pārstāvēja tikai asistenti. Jā, viņi ir ļoti labi. Uh, gudri profesionāļi, bet nu, mums taču pašiem ir jāpiedalās šajās sēdēs. Nevajag neko pārlikt, bet vajag sarīkot vēl vienu ēnu referentu sēdi. Paldies! Labi, vēl vienu ēnu referentu sēdi. Lūdzu, ierodieties tajā. Balsojums un pieņemšana ir paredzēta mūsu komitejā 9. oktobrī. Kristian, lūdzu. Mr. President, who, sorry, can I ask? Bostināro kungs, par procedūru, priekšsēdētāju kungs, vai jūs varētu būt tik laipns un nomierināt dažus kolēģus, kas šķiet ir apsēsti? Lūdzu, lūdzu, parūpējieties taču arī par disciplīnu zālē, tas ir vienkārši apkaunojoši. Priekšsēdētājs, es mēģināju tikai nonākt pie nākamā darba kārtības punkta. Es skatos, mēs jau par Moldovu runājot, sviste tā uzkarsa, temperatūra um, zālē kāpa, varbūt tagad runāt par Gruziju tā kritīsies. Došu tagad vārdu Mamīkin kungam, lūdzu. Thank you, Chair, dear colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vēlējos uh, īsumā pastāstīt par uh, to, kas ir noticis pēc asociācijas līguma stāšanās spēkā. Šis ir pirmais īstenošanas ziņojums un, manuprāt, ir e, tagad e, pienācis e, laiks, lai varētu sniegt konkrētus ieteikumus un padomus, lai asociācijas nolīguma īstenošana izvērstos nu dienu auglīga. Uh, Liels paldies visiem kolēģiem, kas iesniedza grozījumus. 229 mums tagad ir jāizskata. Domāju, tas demonstrē, cik šis jautājums ir svarīgs. Tagad es sāku jau darbu pie kompromisu grozījumiem, par kuriem spriedīsim oktobrī ēnu referentu sēdē Strasbūrā. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim panākt labu kopsaucēju. Daudzos grozījumos ir pieminēti vienu un tie paši jautājumi - laba pārvaldība, cīņa pret korupciju, pilsoniskās sabiedrības iesaiste un tā tālāk. Ar gandarījumu konstatēju, ka daudzos grozījumos ir uzsvērts tas progress, ko Grūzija ir panākusi pēc nolīguma stāšanās spēkā. Ar nepacietību gaidu mūsu nākamās diskusijas. Mums ir jāpieliek punkts šim ziņojumam. Paldies! Mamikins, Paldies, Mamikina kungs, tas bija lakoniski, kā parasti. Tagad uzstāsies ēnu referenti. Preda. Miss Harms, Castaldo, Gala and Miss Kalniete. Okay? We start with Christian Preda. Kristiāns Prēda lūdzu, paldies priekšsādātāju sākumā. Gribu teikt, ka izsako Štetinas kunga vārdā, viņš ir ēnu referents, bet diemžēl nevar ierasties. Viņš ir patiešām bēdīgs, jo nav vēl saņēmis kompromisa grozījums. Tā tad nav tāda pārāk ievērojama progresa. Uh, Es iegriezu, iesniedzu grozījumus, kas uzsver vairākus jautājumus, ka vajag konsolidēt sadarbību ar eh, Grūziju, tāpat arī nepieciešamību sagatavot ambiciozu programmu, lai varētu depolitizēt valsts institūcijas, eh, tādā veidā panākot labu pārvaldību, jo pagaidām nav pilnīgas caurskatāmības un arī pat eh, mēs redzam, ka pat policijas spēki ietekmē valdības darbu. Ir jācīnās pret korupciju un ir jāgarantē pilnīga eh, tiesu varas neatkarība. Tie ir tie mērķi, kas mums ir kopīgi ar draugiem Gruzijā. Es esmu iesniedzis arī vairākus grozījumus kuros minēta nepieciešamība pēc brīviem plašsaziņas līdzekļiem, lai žurnālisti varētu netraucēti veikt savu darbu, lai viņi netiktu iebiedēti, bet, diemžēl, šajā valstī, tāpat kā citās reģionā atrodamajās, žurnālisti cieši, nu, varbūt ne gluži tāda iebiedēšana tiek izveikta, izvērsta, bet um, galu galā spiediens tomēr ir ievērojams. Paldies, Kristiāna Prēda, tagad Anna Gomeša. Paldies! Man bija tas prieks un gods vadīta vēlēšana novērošanas misiju uz Grūziju 2016. gadā. Es alaži esmu uzmanīgi sekojis darba grupā tam, kas notiek šajā valstī. Un es esmu patiešām priecīga konstatēt, ka situācija mainās un uz labo pusi ir eh, tāda labāka, spēcīgāka pilsoniskā sabiedrība. Uh, Un eh, mums arī ir uzlabošās attiecības ar Gruziju, kas uh, ir ļoti svarīgi. Protams, problēma nav maza, pret tām ir jāturpina cīnīties, bet arī mums ir jāuzņemas sava atbildības daļa, ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie mehānismi, tādi kā, piemēram, šis sadarbības un asociācijas nolīgums, lai arī gruzīni paši eh, vēlētos mainīties uz augšu ņemot vērā vairākus izaicinājumus, ko pieminēja gan uh, referents, gan arī prēdas kungs. Tieslietu sistēmas reformēšana ir ļoti svarīga. Mums vajadzētu panākt, lai lietas mainītos uz labo pusi, savest to kārtībā. Jā, var būt ļoti aktīva pilsoniskā sabiedrība, var būt mēdīju plurālisms Ir arī mēdīji, kas pauž opozīcijas viedokli, un cilvēku uzticas šiem mēdījiem. Bet ar to vien nepietiek. Ja, piemēram, tieslietu sistēmā nekas um, nenotiek, tur tiesneši tiek iecelti balstoties uz politiskajām simpātijām, un tas rada arī nesodāmības um, iespaidu. Es pati pagājušajā nedēļā biju Gruzijā, tikos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Uh, Viņi visi piekrita man, ka, protams, ir jāuzsver uh, šī labā evolūcija, kas ir bijusi valstī, bet viņi arī pieminēja vairākus nesodamības gadījumus, jo, piemēram, arī valsts drošības aparātā šādi incidenti ir vērojami. Protams, ka tas rada problēmas. Uh, varu pieminēt kādu jaunu vīrieti, kas tika nogalināts it kā pretterorismu operācijas laikā eh, reģionā, kur dzīvo etniskie čečeni, un tas, protams, radīja lielu spriedzi, un eh, tas arī palielina neusticību valsts institūcijām, kas atbildīgs par drošību. Korupcija arī ir viens liels pārbaudījums. Tieslietu sistēmai ir jābūt gatavai stāties tai pretī, Arī kriptovalūta, jā, nu tā nav problēma tikai Grūzijā, arī Eiropas Savienībā tas uh, sabango viļņus, bet uh, tas īstenībā pat uh, vēl vairāk palīdz plaukt korupcijai. Ieplānotās prezidenta vēlēšanas. Šķiet, ka tās būs ļoti interesantas, interesanti kandidāti. Pirms kādu laika mēs neko tādu neprognozējām. Es arī tikos ar diviem opozīcijas kandidātiem, un viņi teica, ka viņi varēja savu kampaņu organizēt visā valstī bez jebkādām problēmām. To arī gribēju pieminēt. Paldies! You, Paldies, dārgie kolēģi! Tagad Hārmsas kundze. Mums gan nav vairs daudz laika atlicis es varu burtiski turpināt uh, Annas uh, Gomešas iesākto domu, domu gājienu. Uh, mēs esam Grūzijā redzējuši daudz laba, daudz progresa. Gribu runāt nevien par uh, gatavošanos vēlēšanām. Es gribu teikt, ka arī protestu vilnis, kas nesen tika uh, vērots, uh, tas uh, noplaka daudz mierīgāk, uh, tas uh, nesakarsa tik ļoti kā, piemēram, Moldovā. Uh, Tādēļ es gribētu teikt, ka valdība patiešām ir rīkojusies tā ļoti augstasinīgi šeit, labā nozīmē. Ja runājam par medijiem, Rustāvī divi eh, konflikts eh, pierādīja, ka um, tas ir ieildzis un um, ehm, ehm, Grūzijas valdība uh, mēģina ietekmēt šo mediju, bet mēs patiešām esam arī sazinājušies ar Grūzijas pārstāvniecību šeit un uh, ir progress. Arī um, slepenā dienesta reforma ir ļoti svarīga, Anna to pieminēja. Uh, Mēs esam redzējuši, kā tiek risinātas arī cilvēki, kā tiek risināt cilvēktiesību jautājumu un cilvēktiesību pārkāpumi. Te ir jāpiemina arī Turcija. Es esmu iesniegusi grozījums par visiem trim īstenošanas ziņojumiem, ņemot vērā arī starptautiskās skolas Moldovā, Gruzijā un Ukrainā. ārlietu dienestam un arī Eiropas parlamentam vajadzēs sistemātiski šo jautājumu izskatīt, kā Turcija ietekmē situāciju visās šajās trīs valstīs. Mēs redzējām, ka cilvēki Moldovā tika arī nolaupīti ar valsts iesaisti, tāpat arī Ukrainā. Eiropas Savienībai patiešām ir jāpalīdz uh, savām partneru valstīm, jo šis uh, Turcijas izdarītais spiediens nav paciešams. Paldies! Paldies, Rebeka Harmsa, tagad Mihails Gālērs. Paldies! Es varu atbalstīt daudz no izskanējušā kolēģis Gomešas un Harmsas domu gājienu. Protams, ir jārunā arī par panākumiem Gruzijā. Gruzija ir labi izturējusi Turcijas izdarīto spiedienu, runājot arī par pilsoņu izdošanu. Analizējot situāciju Moldovā un salīdzinot abas valstis, nu, te pat nevar tās salīdzināt. Gruzija noteikti ir izvēlējusies pareizāku ceļu. Pat ja tur ir eh, personas, eh, kas ir partijā un eh, kam nav, piemēram, posteņu valdībā. Gruzija ir arī mazāka par Ukrainu, tādēļ varbūt arī problēmu proporcionāli ir mazāk. Es negribu atkārtot kolēģu teikto, bet mēs, protams, piedzīvojam politisko polarizāciju. Es esmu ticies gan ar valdības, gan opozīcijas pārstāvjiem. Alaž, kad man ir bijusi šāda izdevība, es gribu teikt, ka mūsu diskusijas ir bijušas ļoti auglīgas, bet ņemot vērā šo politisko polarizāciju un izvērtējot arī mediju situāciju, vajadzētu vairāk izmantot neatkarīgus avotus, uh, informācijas avotus, piemēram, Reporters Without uh, Borders, Freedom House lai varētu patiešām būt tā labi informēti pirms uh, izkristalizējas mūsu viedoklis. Tā ir tāda profesionāla pieeja, ir jābalstās uz faktiem, vērtējot situāciju valstī. Un tad mēs varētu arī domāt par labākiem, precīzākiem formulējumiem šajā ziņojumā. Paldies! Paldies, Galera kungs! Kalnietis kundze. Uh, thank you, Mr. President. Uh, es runāšu latviešu valodā, uzlieciet austiņas. Um, neapšaubām, uh, salīdzinot ar Moldovu, Gruzija ārēji izskatās uh, labāk gan reformas ziņā, it kā reformas notiek, it kā demokrātija darbojas. Taču svarīgākā reforma, tiesu sistēmas reforma, vēl ar vienu kavējas. Tajā pašā laikā biedējoši ir valsts pārvaldes un valdošās politiskās partijas saukšana un Ivanišvili nesamērīgā ietekme. Gruzijas mērķis ir NATO un Eiropas Savienība. Taču es gribu atgādināt, ka šajās organizācijās ir neiespējami iestāties nozogot valsti, politiski pārņemot kontroli pār tās pārvaldi un administrāciju. Vēlos arī uzsvērt, ka pie varas esošajiem Gruzijā ir jāatcerās, ka patiesi nobriedušā demokrātijā viena no būtiskākajām pazīmēm ir varas pozīcijas esošo attieksmi pret opozīciju. Arī opozīcijai ir jāre, ar opozīciju ir jārēķinās, un tai ir jābūt iespējai demokrātiski ietekmēt lēmumus un netraucēt pārstāvēt savu vēlētāju intereses. Arī varas mēģinājumu kontrolēt mediju brīvību, piemēram, atsavināt Rustāvī TV, eh, nav pieņemami. Un es vēlos teikt, ka nobeidzot, ka Gruzijai joprojām ir daudz ko pilnveidot. Tas attiecas gan uz tiesu sistēmas reformu, gan uz opozīcijas partijām, gan neatkarīgiem un valdībai kritiskiem medijiem. Paldies! Ok, thank you. Paldies. Mamikina kungs, jūs arī vēlaties uh, tagad izteikties. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi par jūsu komentāriem. Es, protams, uh, ņemšu vērā jūsu izskanējušās domas un priekšlikumus, uh, tad, kad mēs arī oktobrī vēl tiksimies, lai turpmāk iztirzētu kompromisu grozījumus. Paldies! Tagad grafiks 9. oktobrī pieņemam, balsojam plenārsēde novembrī vai decembrī. Kolēģi, 11. darba kārtības punkts. Gālerkungs ļoti, ļoti īsi man pateica, ka pie mums šeit ir Grūzijas parlamenta Eiropas integrācijas komisijas priekšsēdētāji. Varbūt mēs varētu viņu vienkārši laipni lūgt tā formāli ar aplausiem. Well, they've just entered, so we couldn't welcome them before. Ne, kolēģi no Grūzijas Eiropas integrācijas komisijas nu pat tikai ieradās zālē, tādēļ pirms tam mēs viņus nevarējām šeit sveikt. Esat laipni lūgti. Tagad notiks. Uh, pētījuma prezentācija. Pētījums ir veltīts tematam - institucionālā ietvara izveidošana un īstenošana asociācijas nolīgumos Gruzijā, Moldovā un Ukrainā. Kurš tagad vadīs sēdi? Rebeka, Harmsas kundze? Man ir ļoti steidzīgi jāpiezvana. Es pēc uh, dažām minūtēm atgriezīšos. Uh, Rebeka, lūdzu, nāc, ieņem manu vietu. Okay, thanks uh, for. Paldies, uh, paldies par man veltīto uzticību. Ar lielu prieku tagad uh, uzņemos atbildību vadīt šo darba kārtības punktu. Šis pētījums uh, jau ir pieminēts daudzos, uh, daudzās parlamenta sēdēs, par to nesen diskutējām arī Kievā. Man ir liels prieks uh, pie mums laipni lūk Katarinu uh, Volčuku no Birmingems Universitātes. Viņa ir specializējusies attiecību pētniecībā starp Eiropas Savienību un postsovietu uh, valstīm, uh, arī Eiropas uh, partneru uh, un kaimiņu attiecību politikas ietvaros. 30. oktobrī dienas gaismu ieraudzīja trīs pētījumi, kas tika prezentēti šajā komitejā. Uh, Un šis ir pēdējais pētījums vairāku pētījumu virknē, ko mēs a, pasūtījām veikt, a, lai arī Eironest asamblēja varētu labāk a, apzināt, ka visi šie nolīgumi tiek īstenoti un kādēļ dažas daļas no nolīgumiem tiek ļoti labi īstenotas un citas netik veiksmīgi. Pirms dot vārdu Valčukas kundzei, profesorai Valčukai, izmantošu iespēju pateikt, ka no manas pieredzes tie kolēģi, kas strādā AFET komitejā, bieži vien izsaka vēlmi uh, par šo nolīgumu īstenošanu runāt daudz plašāk, daudz tā pamatīgāk, jo īstenībā šo nolīgumu īstenošana un arī uh, analīze, kā tas notiek, prasa daudz vairāk laika, nekā mēs varētu domāt. Man bija ļoti svarīgi pārliecināties par to, ka trīs partneru valstīs ļoti grūtos apstākļos, eh, ņemot vērā Krievijas izdarīto agresiju, nu, atšķirīgā līmenī, uh, citur tā ir spēcīgāka, citur uh, vājāka, bet šajos grūtajos apstākļos ar visai uh, ierobežotiem līdzekļiem, tādu nevisai ievērojumu ES finansējumu, šīs valstis ir gatavas uzsākt pārmaiņu procesu, un pateicoties Valčukas kundzes darbam, mēs varēsim arī uh, daudz labāk to visu izprast. Paldies un jauki, kas esat ieradusies! Liels paldies jums! bet nav mikrofona. Jā, man ir jāatvainojas. Es atvainojos par savu tempu, jo mana valoda ir slāva valoda, bet darba kārtība ir ārkārtīgi saspringta un ļoti daudz ekspertu zināšanas uzklausīju iepriekšējās diskusijas. Un noteikti, ka var teikt, es nesu malku uz mežu. Bet varbūt, ka mums varētu atkāpties, un es atvainojos tiem no jums, kas varbūt cerējāt ka manā prezentācijā būs ļoti detalizēti jautājumi. Es varu runāt tikai par detaļām tādā gadījumā, ja būs kādi jautājumi, bet es atkāpšos solīt atpakaļ un pievērsīšu uzmanību tam, ko nozīmē asociācijas līguma pašām valstīm attiecībā uz īstenošanu. Un pamatā šeit runa ir vai nu koordinēt, vai aiziet uz grunte, kā mēs zinām. Asociācijas līguma ir daži no pašiem sarežģītākajiem visā pasaulē un tie ir noslēgti ar tādām valstīm, kas ir ļoti atšķirīgā līmenī politiskā, juridiskā un sociālā un ekonomikas attīstībā, un līdz ar to tas ir milzīgs izaicinājums, tas, ko es gribētu, un šajā pētījumā es izmantoju visaptvarošu pieeju, ņemot vērā to, kas faktiski notiek, par to, kādi institucionāli mehānismi ir izveidoti, Eh, īstenošanai, jo tas mums dod labu pārskatu par to, kādā pakāpē valstis faktiski ir spējīgas izpildīt un īstenot šo vienošanos paredzētajos termiņos. Un es atgriezīšos pie šī termiņa jautājuma, to es darīšu nedaudz vēlāk. Pētījuma darbības joma šeit ir izklāstīta. Uh, Es nedomāju šeit visaptvarošu, uh, visaptvarošu to izskatīšu, bet būs tikai pārskats, kas pamatojas uz manu zināšanām, kas pastāvēja iepriekš. Tas ir saistīts ar braucienu uz visām trim valstīm un arī ar diskusijām, bet runājot par institucionālu mehānismu. Ko mēs ar to saprotam? Ir trīs svarīgākās sastāvdaļas. Politiskā vadība vai īstenošana tiek atbalstīta visaugstākajā politiskajā līmenī, nevien tik attiecībā uz deklarācijām, bet attiecībā uz to, lai virzītu uz īstenošanu. Otrs jautājums ir koordinācijas mehānisms attiecībā uz to, Uh, organizācijas, kas ir gan valdībā, gan parlamentā, lai tās koordinētu šo īstenošanu. Un ļoti bieži tas iekļaus sevī horizontālus jautājumus un beidzamais un varbūt vismazāk novērtētais jautājums uh, Tā ir institucionālā kapacitāte gan parlamentā, parlamentos, gan arī atsevišķās nozaru ministrijās. Tieši cilvēki ir tur, kuri zina, ko viņi dara un kāpēc viņi to dara, runājot par īstenošanu. Varbūt tikai lai atspoguļotu vēl diskusiju, iepriekšējo diskusiju, kas mums ir ar asociāciju līgumiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tie ir ļoti sarežģīti. Šeit faktiski mums ir divas vienošanās vienā. Pamatā viena ir politiskās sadarbības vienošanās, politisks dialogs, tā lai politiskā vispārējā līguma daļa, kurā ir tendence lai tur būtu klauzulas, kas ir vispārīgi un nesaistoši noteikumi, un, un parasti tur nav konkrēti termiņi noteikti. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs runājam par demokrātijas jautājumiem, cilvēku tiesībām, vēlēšanu reformām. Šeit nav īpašu salīdzināmu etalonu kritēriju un nav arī konkrētu termiņu. Uh, Situācija ir atšķirīga tehniskākās vienošana daļās eh, DCFTA un brīvās tirsniecības daļā un sektorālā sadarbībā, tur, kur pielikumi un daži no tiem ir ārkārtīgi detalizēti. Tie uzskaita īpašas direktīvas un tiem ir konkrēti ļoti skaidri termiņi, tā kā gandrīz vai divi pilnīgi atšķirīgi to, uh, komponenti. Šeit runājot par asociācijas nolīgumiem, šeit parasti mēs pievēršam uzmanību vai nu tikai vienai, vai arī otrai daļai, un nevis abām vienlaicīgi. Un ir svarīgi atzīt to, ka dažkārt lietas netiek sinhronizētas, kā piemēram tas ir Moldovā. Dažāda lietu attīstība politiskā līmenī un tehniskā līmenī. Politiskais līmenis ir svarīgs, kā mēs to zinām, kā mēs jau dzirdējām iepriekšējās diskusijās par to. Šeit ir runa par politisko konsensusu, par proeiropeisko um, orientāciju, uh, virzot uz galvenām strateģiskām reformatiskā orientācijām. Politiskais konsensus, tas ir nevien tikai starp eliti. Uh, Bet arī šeit ir augsta līmeņa personas, kas ir atbildīgas par to, lai pāraudzītu īstenošanu, ja tas ir nepieciešams, arī e, nodrošina to, lai notiktu īstenošana. Politiskā vadība ir atšķirīga. Cilvēki nāk un iet, viņiem ir dažāda politiskā um, situācija, nostāja, status, bet es varētu teikt, tā ir vājāka daļa nekā administrīvā puse īstenošanā. Jo Tas, ko mēs esam redzējuši administratīvā līmenī, tas ir tur, kur e, galvenie e, svarīgākie īstenošanas momenti ir notikuši. Katrā atsevišķā valstī mums ir koordinācijas iestādes, mums ir kapacitātes veidošana atsevišķās ministrijās, un mums e, parlamentā faktiski šeit ir ļoti uh, varbūt adekvāti, bet pieaugoša ekspertīze, vismaz sapratne mums rodas par to, ka ekspertīze ir nepieciešama bet ir faktiski nu, tas, ko mēs varam skaidri redzēt, ka valstis zina par paraugu praksi un tās ir darbojušās šajā sakarā proti attiecībā uz galvenajiem komponentiem, kā atbilstības pārbaude, kā parlamentārās komitejas, kas ir izveidots arī koordinējušas iestādes. Šīs lietas atrodas valstīs, bet ir liela starpība starp to, lai šīs organizācijas, šie orgāni būtu un lai tie darbotos esošās politiskās institūcijās un procesos, kā piemēram, mēs zinām, ka Ukrainā parlamentam joprojām ir jāatrisina iekšējā funkcionēšana un likuma veidošana, un šeit, no šīs skatu punkta, kā koordinācijas mehānisma darboties, uh, ja parlaments vēl nevar darboties efektīvā veidā. Tāpēc tas ir svarīgi nevien tikai importēt paraugu praksi, bet arī padarīt to par darboties spējīgu. Un tas ir pats smagākais aspekts šajā pētījumā. Jo, kas ir ļoti svarīgi, institucionāls mehānisms nedarbojas izolētā veidā, tas atspoguļo un īstenībā tas ir iebūvēts plašākā institucionālā ainavā un arī pārvaldībā kā tādā. Tās kvalitāte un nav nemazāko šauba, ka asociācijas līguma īstenošana tā virza valstis. Un tās ir avangarda veida, proti pieņemot parāgu praksi attiecībās politikas veidošanu un citiem jautājumiem, bet to nevar darīt izolētā veidā. Uh, plašākās vājās vietas atstāja ietekmi uz asociācijas līgumu īstenošanu pat tehniskajā vienošanās daļā. Un kas ir skaidrs, ka koordinējušās iestādes darbojas vislabāk, Eh, kad eh, tās ir kā pielikums līgumā, jo vairāk konkrētas daļas, jo lielāka uzmanība tiek pievērsta tīpaši, ka ir īpaša nodaļa, kas ir veltīta tiešiem jautājumiem. Tā kā tas ir gandrīz vai kā sadalījums starp abiem šiem atsevišķiem līmeņiem, viņu nošķīrums. Un tas ir atspoguļots īstenošanas plānā. Ir uzmanība kas ir pievērsti galvenokārt tehniskiem aspektiem. Reti tur ir tādi jautājumi kā demokrātija un likuma vara. Šeit tiek pievērsta uzmanība tiem jautājumiem, kur ir konkrētas darbības un termiņi, kas tur ir atzīmēti uh, līgumos. Un šeit darbība, darbības vismaz, ko es, mēs vai es pati sauktu par iznākumu attiecībā uz apmācību, uz semināru novadīšanu, reformu veikšanu. Uh, Bieži vien tas neatstāja ietekmes pašu iznākumu, cik efektīvs ir valsts institūcijas runājot par to, lai praksē izpildītu savas juridiskās saistības. Un to visu ļoti lielā mērā virza termiņi, un tā ir liela problēma, tīpaši tad, kad mēs runājam par Moldovu un Ukrainu, jo bieži vien ir uzsvars uz uh, juridisku harmonizāciju. Uh, kas ir neskaidra koncepcija, kas prakti, praksē nozīmē pieņemt nacionālus tiesību aktu saskaņā ar Eiropas Savienības akī, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīts uz, uzdevums, kas piesaista milzīgu enerģiju, un tas nozīmē, ka pārāk maz uzmanības uz šo brīdi un kapacitātes tiek veltīta tam, ko mēs saucam par ietekmes analīzi. Faktiski, ja mums ir jāizveido pārtikas nekaitīguma inspektori, cik tas izmaksā, cik ilgi viņi ir jāapmāca kur viņiem ir jāatrodas, cik tas izmaksā, lai izveidotu laboratorijas. Un tas attiecas uz visām, pat pašām tehniskākām daļām, varbūt tieši tāpēc, ka te, ļoti tehniskas daļas, ka ekspertu zināšanu vēl nav. Vai nu valstis strādā pie šiem jautājumiem, bet mēs nevaram teikt, ka uh, īstenošanas finanšu ietekme tiek pilnīgi izvērtēta, sākot ar diviem, trim gadiem līdz e, šīs e, vienošanās stājas, šī asociācijas līguma stājas spēkā. Es redzu, ka man jāpātrina savs tēmas monitorings, uzraudzība. Mums ir plānošana, ziņošana, bet mums nav atbilstošs monitorings kā tāds, jo koordinējošās iestādes ir tikai koordinējošās iestādes vien tās nav politiski pilnvarotas, lai varētu izdarīt tā, ka lietas notiek, kad ir šaurās vietas valstīs. Tas, ko mēs redzam, Šeit ir liels nošķīrums starp uh, eh, nacionālajiem reformu plāniem salīdzinājumā ar sektoru reformu stratēģijām. Šeit pamatā ir atsaiste starp abām šīm daļām attiecībā uz to, ka valstis, kuram ir nepieciešams veidot kapacitāti, ieskaitot arī valsts pārvaldes reformas, kas ir īpaši svarīgas Moldovā un Ukrainā, un kas notiek pat arī ņemot vērā visu negatīvu notikumu attīstību Moldavā, tomēr valsts administrācijas reforma notiek, un tā tiek īstenota, un tā prasa laiku. Un šeit vienlaicīgi laiks skrien uz priekšu attiecībā uz asociācijas līgumu, un es saprotu, ka ir gandrīz vai tāda divēja pieeja Eiropas Savienības pieejai asociācijas līguma īstenošanai. Kad mēs raugamies parlamentos, paraugu prakse tiek pieņemta, un tomēr, tad, kad ir runa par komiteju lomu, nevienmēr ir skaidrs, eh, ko komiteja Eiropas integrācija konkrēti, kāda ir tās loma attiecībā uz afetu komiteju, kā darbojas likumdošanas process, ir liela problēma jautājuma attiecībā uz Ukrainu it īpaši un izpildes pārbaude. Tas ir milzīgs izaicinājums, ņemot vērā to, ka nepietiek ekspertu zināšanu, bet kas ir vēl svarīgāk, kādā pakāpē parlamentiem ir ekspertu zināšanas, lai varētu nodrošināt prioritizāciju un pāraudzību, un parlamenti, es varētu teikt, ir tie, kuriem vajadzētu pievērst daudz lielāku uzmanību nekā līdz šim, arī daudz lielāku atbalstu, un šeit es varētu arī izteikties attiecībos Eiropas parlamentu. Uh, Varbūt, ka juridiska harmonizācija ir ļoti neskaidra, ļoti sarežģīta koncepcija, ir garas sarunas. Eh, pētījumā, kas noritē par šo jautājumu, es, at, es ļoti vēlētos, lai jūs vismaz izlasītu to. Es ļoti gribētu, lai jūs iesaistītos detalizētākā veidā ar šo jautājumu. Tas būs nepieciešams. Bet gribu pievērst uzmanību eh, beidzamajam jautājumam par Eiropas Savienības atbalstu un palīdzību. Tas, ko mēs esam redzējuši šajā divējādā pieejā Moldova un Ukrainā, uh, Un es gribētu uzteikt Eiropas institūcijas par paustu atbalstu no jauna veidojot valsts iestādes šajās valstīs, ir tīpaši Moldova un Ukrainā. Bet mēs redzam, ka daudzi aspekti asociācijas līguma īstenošanā joprojām gūst atbalstu no klasiskas tehniskas palīdzības, un es baidos, ka es arī nedaudz esmu papētījis šo jautājumu attiecībā uz Ukrainu, un šķiet, ka uh, pozitīvas lietas par atbalstu, kuru sniedz Eiropas Savienība, tiek papildinātas ar tehniskās palīdzības e, neefektivitātes vai efektivitātes izmērīšanu, un tas nav tikai uh, korupcijas dēļ vai citu jautājumu dēļ, bet tas ir cits jautājums. Šie noteikumi ir tik ārkārtīgi gari, uh, un sarežģīti, lai novērstu korupciju un krāpniecību un jautājums vēl, kas parādījās diskusijās. Un es domāju, ka man tas ir ļoti svarīgs. Tas ir no nacionāla politiķa un ekspertu viedokļa, bet arī no Eiropas Savienības delegācija puses un daudz ekspertu uz vietas puses tas fakts, ka koordinācija īstenošanas procesā Eiropas Savienības organizāciju iekšpusē šķiet nav adekvāta. Cilvēki delegācijās bieži vien cīnās ar kapacitātes problēmām, un bieži vien viņi nejūt, ka viņi būtu guvuši um, adekvātu atbalstu un palīdzību. Līdz ar to ziņojumā ir ļoti garš rekomendāciju sarakstu sešām lapusēm. Tās iekļauj gan vispārīgi rakstura rekomendācijas attiecībā uz visām valstīm un Eiropas Savienības institūcijām pašām, un Mums ir jāpieņem, manuprāt, daudz reālāka un strateģiskāka pieeja attiecībā uz īstenošanu. Un eh, jāgaida uz kapacitātes izveidi, jo citādi valstis, protams, vēlas, bet viņas vēl pagaidām nespēja īstenot visas uzņemtās saistības. Un man ir īpaši slaidi par Moldavu, Grūziju un Ukrainu par konkrētiem jautājumiem, Bet es tikai pāriešu pie secinājuma daļas. Secinājumi, kā es teicu, ir tādi, ka parauga prakse jau ir labi pazīstama un vismaz ir spēcīgi pūliņi, lai to īstenotu. Visām valstīm ir izveidoti mehānismi, un ir jāatzīmē, ka Moldova un Grūzija ir panākušas vislielāko progresu šajā ziņā. Un arī tāpēc, ka uh, Eh, šie līgumi stājās spēkā agrāk, līdz ar to viņiem bija vairāk laika, lai šos mehānismus izveidot, un ir arī uzlabojums. Lai arī kāds jautājums, par kuru es runāju šās diskusijās ar valstīm, viņas teica, o, mēs arī izsveram šo jautājumu, tomēr īstenošanas mehānismi esošajā situācijā nav veidoti tā, lai īstenotu asociācijas līguma politiskos aspektus, kas arī bija kā diskusiju tēma iepriekšējā stundas laikā. Uh, Tālāk institucionālai mehānismi atspoguļo eh, pārvaldības kvalitāti. Vispārīgi tas nozīmē, ka kvalitātei ir jāuzlabojas vispārīgi pirms īstenošanu var veikt gan efektīvi, gan iedarbīgi. Eh, jautājums par valsts kapacitāti tiek risināts, bet mēs jau no pieredzes zinām, ka tas prasa laiku, gadus. Un tomēr termiņš. Tātad termiņi jau ļoti tuvojas, un Eiropas Savienība paredz uh, milzīgu atbalstu, tīpaši Ukrainai. Šeit tas, tā ir bijusi gan rīz vai tā kā uh, trusītis inovācijās attiecībā uz institūciju veidošanas atbalstu, bet tīpaši uh, gūst atbalstu no tehniskas palīdzības. Un es domāju, ka esošajā brīdī vismaz uh, nav pietiekama efektivitāte šeit. Uh, Par spīti visam pozitīvā lieta attīstībai, tomēr to viss panākt ir grūti. Ņemot vērā to milzīgo darbību, kas notiek valstīs, ir grūti izvairīties no tāda secinājuma, ka asociācijas līgums izraisa milzīgu izaicinājumu nevien tikai partnervalstīm, bet arī Eiropas Savienības institūcijām pašām. Paldies par uzmanību! Paldies liels par šo prezentāciju! Es gribētu papildināt ar vienu komentāru. Es domāju, ka būtu ļoti labi attiecībā uz īstenošanas ziņojumiem, par kuriem mēs runājam, un varbūt kā ēnu referenti un arī referenti vismaz pirms debatēm var nedaudz padomāt par šīm rekomendācijām. Es gribētu pasvītrot to, ka Eiropas parlamentā ar mūsu dalību. Tātad tiem cilvēkiem, kas Eironet parlamentārajā asamblējā piedalās, mēs jau vienojamies, ka lielāka koordinācija ir nepieciešama, un Eironet mēs izveidojām pirms gada darba grupu par asociācijas līgumu īstenošanu, kas ir viena no pašām svarīgākajām darba eh, grupām Eironest aktivitātēs. Es domāju, ka nepieciešams atzīmēt to, ka partnervalstu parlamenti izveidoja paši savu parlamentāro asamblēju Ukraina, Grūzija un Moldova, lai viņiem arī notiktu nemitīgi informācijas apmaiņa par izai, ar izaicinājumiem saistīto situāciju, ar kuru viņi visi saskaras arī par šo diferenci, un arī tagad ir atkarīgs no mums, lai mēs padomātu par mūsu koordinēto atbildi attiecībā uz konstatējumiem, kas ir atrasti jūsu pētījumā, un es domāju, pirms mēs varam pāriet pie desmitās gada dienas austrumu partnerībai nākamajā gadā, būtu patiešām labi, ja būtu kādi konkrēti priekšlikumi par to, kā atspoguļot, ir tīpaši Eiropas Savienības institūcijās šo interesanto mācību, ko mēs esam guvuši pēdējo gadu laikā. Sandra Kalniete, lūdzu, vārdu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es gribētu jums pateikties par jūsu ļoti eh, būtisko ieskatu šajā ārkārtīgi sarežģītajā jomā, proti asociācijas līguma īstenošanā. Es esmu ievēlēta no valsts, kurā pirms 12, 14, vairāk gadiem, kas faktiski izgāja cauri šim procesam. Es esmu no Latvijas, un es konstatēju tīpaši svarīgi uh, E, ka ir viens no jūsu secinājumiem. Proti, ka ir ierobežojumi pieejā sniedzot tehnisko palīdzību. Jebkāds lēmums īstenošanas procesā tam ir vairāk vai mazāk svarīgas politiska rakstura sekas attiecībā uz iedzīvotājiem un politiskā griba valdībai, valdības institūcijām, parlamentam konkrētā valstī. Tas ir ārkārtīgi nozīgs, nozīmīgs jautājums, un tas lielā mērā ir saistīts ar viņu zināšanu līmeni par integrācijas procesu asociācijas telpā. Es būtu ļoti iepriecināta, es saprotu, uh, ka jūs izplatīsiet elektroniskā veidā jūsu pētījumu afēt deputātiem, un es ar lielu prieku uh, papildus laiku papētītu jūsu pētījumu. Lielas jums paldies par to! Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Šobrīd nē. Tātad jums dodu vārdu atkal un pietiekam daudz laika, lai jūs varētu atbildēt. Lielas paldies! Man ir jāatzīmē, ka es ļoti ciešā sadarbībā darbojos ar kolēģiem, arī no Lietuvas saka runātāju, un es paļaujos lielā mērā no pievienošanās valstu spriedumiem, jo šīs valstis zina, kas ir nepieciešams. Un kas ir skaidrs attiecībā uz vienu no jautājumiem, kas parādījās, tas ir tāds, ka pēc Moldovā, piemēram, un Ukrainā mums ir četras vai piecas uh, Eh, paudzes tehnisko palīdzību projektos, kad Lietuvā bija tikai viens. Lietuvai priekšnosacījumi bija, lai iegūtu no šiem projektiem, bet tie nebija Moldovā un Ukrainā, piemēram. Kāpēc tad mēs atkārtojam un kāpēc mēs nemācamies no mūsu kļūdām? Un varbūt tas nav gluži taisnīgi, tomēr man ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienība veicina paraugu praksi attiecībā uz tik daudzām lietām, bet tad, kad mēs runājam par tehnisko palīdzību, šeit tā nepaļaujas uz paraugu praksi. Un Uh, es detalizētāk vēl veicu pētījumu par Eiropas Savienības palīdzību Ukrainai, kur ir daudz uh, pozitīvas lietas, bet arī daudz, kas uh, atbalsojas no 90. gadiem. Eh, kur bija eh, šī tases palīdzības programma, kas bija pazīstama, un daudzi pieņēmumi eh, par to, kā šīs valstis darbojas, tas joprojām ir palicis. Vismaz ir liela starptautiskās palīdzības organizācija ar ekspertiem, kas ierodas un dodas projām, jo projām lietas nemainās. Tas ir izsanāts Ukrainā, bet Moldova, manuprāt, varbūt ir tas piemērs, kur lietas nedarbojas tik labi, kā tas ir Lietuva atkal saka runātāju runājot par visu šo ekspertu ietekmi, kas dodas uz Moldovu, lai faktiski mainītu lietas uz vietas. Un es ar lielu prieku runāšu par šo jautājumu detalizētākā veidā. Tomēr es uzskatu, ka šī mācību līkne un atziņu gūšana tā jau ir pienācis pēdējais laiks, un arī es domāju, ka daudzi cilvēki no komisijas piekrīt šādam viedoklim, bet arī Eiropas Savienības eksperti, kas strādā uz vietas. Varbūt, ka viņi paši ir visvairāk neapmierināti ar to, kādā procesā viņiem ir jādarbojas. Tā kā šeit es varēju, varbūt beigšu ar šo ļoti jutīgo jautājumu. Paldies! Liels paldies! Liels paldies par jūsu iesaisti, kas turpinās šajā jautājumā. Un par pēdējo jautājumu tīpaši arī savā pēdējā misijā, mūsu pēdējā misijā Ukrainā, viens no jautājumiem bija tāds, ka mēs ieguldam ļoti daudz ekspertos, kas brauc uz valstīm. Mēs vienmēr sūdzamies, ka institūcijas neattīstās tādā veidā, kā mēs to gribam, kā mēs zinām, kā viņiem to vajadzētu darīt, bet mēs samērā maz investējam ekspertos un ekspertu zināšanās institūcijās. Mm. Līdz ar to ir nepieciešams labāks līdzsvars, un liels paldies jums par jūsu padomiem. Paldies, ka devāt man iespēju vadīt šo sanāksmi, un tagad es dodu vārdu atpakaļ Davidam Makalisaram. Viņš būs pēc divām minūtēm. Ups.